uzskatām, ka ar šīm vērtībām mēs esam spēcīgāki, nevis vājāki. Eiropa tātad ir spēcīgāka un nākotnes regulējums attiecībā uz personas datiem, kas ir GDPR, ka tas tiešām spēcinās Eiropu. Uh, Ko mēs domājam šobrīd par GDPR? No pirmās dienas eh, mēs eh, nevācam jūsu datus, mēs esam meklētājs, kas respektē eh, privāto dzīvi un esam vienīgais tāds meklētājs pasaulē. Mēs uzskatām, ka privātums būtu jau jāiestrādā pēc noklusējuma visās struktūrās un kā tas tiek prasīts arī 25. gada per pantā. Mēs uzskatām, ka jūsu meklēšanas uh, vēsturei jābūt personīgai vienkārši iemeslu dēļ, jo tas ir ļoti uh, delikāts uh, informācijas apjoms, tas uh, zin, ziņo par jūsu seksuālajām priekšrocībām, par jūsu politisko nostāju, par jūsu izglītību, tas parāda arī, vai jūs esat saslims vai nē. Eh, un eh, tātad cilvēks, kad, kas meklē eh, internetā, ļoti daudz pasaka ar to par savu dzīvi. Tātad mēs izstrādājam tehnoloģiju, kas sniegs jums ļoti labus rezultātus, neievācot jūsu personīgos datus. Un tātad ideja ir um, pārvērst um, datus labos rezultātos, uh, un neievākt personas datus. Tātad balstoties uz šo te solījumu par privātās dzīves ievērošanu un balstoties uz to, ka mēs vācām ļoti daudz datus internetā, mēs eh, šobrīd spējam izveidot uh, mākslīgo intelektu bez uh, jūsu personas datu izmantošanas. Tad, kad tiek teikts, ka mākslīgiem intelektam uh, vajadzīga, vajadzīgi personas dati, um, tur ir vajadzīgi ļoti daudz dati, tā pašā laikā mēs varam arī uh, maskēt šo personīgo daļu, un, piemēram, um, medicīnas jomā, protams, būs vajadzīgi um, um, visi medicīnas dati, bet nav jāzina, kurš cilvēks tas ir. Tātad var anonimizēt datus un uh, var šos datus ievadīt eh, um, mākslīgā intelekta ietvaros, un tad ārsts var saņemt eh, datus un pilnībā respektējot privātumu. Mūsu uh, mērķis, uh, lai lietotāju personas dati netiktu vākti, uh, ievērojot GDPR, visi dati tiek skaidri identificēti, un uh, mūsu ideja ir tāda, ka tas ir Eiropas spēks, uh, tas uh, dos ieguvumu Eiropai, tās ir mūsu Eiropas vērtības aizsargāt visas iesaistītās puses, ir jāiesargā, protams, uzņēmumi, bet arī patērētāji. Un tas ir galvenais Eiropā - aizsargāt patērētājus pirmkārt un nu, tikai pēc tam domāt par uzņēmumiem. Katrā gadījumā kvant attīstās labi, mēs strādājam pie mākslīgā intelekta. Uh, un to visu darām um, uh, respektējot noteikumu neuzglabāt personas datus un ievērojot GDPR. Un tas ir viena vienkārša iemesla dēļ. Uh, datu vākšana uzņēmējdarbības laikā, arī lietotāju datu vākšana bieži vien ir tikai uh, lai um, gūtu lielāku pēļņu. Tātad, lai skaidri parādītu pierādījumu tam visam, pateikšu, ka pagājuši nedēļ uh, Google teica, ka GDPR viņus uh, neietekmēšot, jo um, 80% uh, no viņu ieņēmumiem nāk no reklāmām. Un uh, Tad, kad jūs, piemēram, uzklikšķiniet uz kādu reklāmu Google, tad uh, viņi um, pelna naudu, un tas ir vienalga, kāda jums ir ticība uh, vai um, citas uh, lietas. Uh, uh tas nav svarīgi. Un Google ir taisnība, es to saku jau seši, sešus gadus, ka mums nav vajadzīgi cilvēku datu, lai pelnītu naudu. Un ja kāds jums tagad saka, ka viņiem ir vajadzīgi uh, jūsu personas dati, lai strādātu pie mākslīgās inteliģences, uh, es to saku šodien, ka tā nav. Mums nav vajadzīgi cilvēku dati. Uh, Eh, lai strādātu pie mākslīgā intelekta. Tātad GDPR eh, var eh, spēcināt Eiropu, varam ievērot šos noteikumus, neievācot personas datus. Tātad, ja jūs, piemēram, instalējat aplikāciju laika ziņām, tad taču nav jādod visa cita informācija par jums, kādi jums ir kontakti, um, vai kur jūs esat uh, gājis pilsētā, tas nav uh, jāzina. Tātad tas ir tas, ko mēs darām uh, kvant, un esmu gatavs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Uh, un sirsnīgi pateicos Francijas parlamentam, Francijas deputātiem, kas vakar pieņēma 17. bis pāntu, kas attiec uz RGPD, jeb GDPR ieviešanu Uh, Francijas likumdošanā. Tātad uh, šodien uh, ir tādi, uh, tātad ir tādas kompānijas, kas um, um, ir um, uzreiz Pēc noklusējuma pirmās un kopš vakardienas balsojuma tas vairs nebūs izu, iespējams. Tagad patērētājiem būs pašiem iespēja izvēlēties eh, um, mūsu eh, amerikāņu kolēģus vai citus meklētājus, bet katrā ziņā patērētājiem būs izvēle. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, um, Leandrija kungs. Un tagad pāriesim pie Marno kundzes. Arī jums līdz desmit minūtēm. Thank you, dear Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji, paldies eh, Eiropas parlamenta eh, deputāti, Eiropas komisijas pārstāvi, paldies, ka ielūdzāt mani eh, uzstāties šajā pasākumā par GDPR ieteikumu uz tehniskajām inovācijām. Es esmu pētniece Vācijas pētniecības um, centrā un savos pētījumos es galvenokārt strādāju pie uh, privātumu veicinošām tehnoloģijām uh, un IT drošības risinājumiem. Tāpēc uh, es galvenokārt strādāšu, tad runāšu par pētniecības uh, attīstību un gribu teikt, ka DPR nosaka, ka jābūt tehniskajām inovācijām, un es gribētu šeit dot dažus piemērus. Direktīvas mērķis bija uh, galvenokārt uh, pievērsties tam, kāpēc ir uh, jāsaglabā dati, un GDPR vairāk runā par to, kā tie tiek ievākti un glabāti. Ir um, prasības par tehniskajiem un organizācijas pasākumiem. Tas ir 25. un 32. pants kas liek datu kontrolieriem ņemt vērā jaunāko tehnoloģiju un tad eh, izvērtēt risku un piemērot attiecīgos tehniskos pasākums. Papildus GDPR um, nosaka arī, ka uh, piemērojot zināmas tehniskus pasākums, datu uh, apstrāde um, var arī neietilpt GDPR. Um, 26. apsvērums skaidri saka, ka Nu, GDPR neatiecas uz anonīmiem datiem, un 11. pāns ļauj kontrolierim apstrādāt personas datus uh, atvieglotos noteikumos, ja tiek apstrādāt tikai dati, ja nevar identificēt uh, datu subjektu. Tas, tas, tas viss attiec uz manu pētniecības jomu, un es domāju, ka tā ir uh, zinātnes un rūpniecības kopīga atbildība izstrādāt aizvien labāk metodas, runājot par privātumu. Uh, inženieriju un drošības tehnoloģijām. Privātuma veicinošas tehnoloģijas jau vairākas desmitgadus tiek pētītas, bet kopš GDPR pieņemšanas 2016. gadā es personīgi esmu piedzīvojusi, ka ir milzīgi liela interese par šīm tehnoloģijām un arī ir būtisks progress panākt zinātnē, pētot šīs eh, tehnoloģijas ir daudz publikāciju, konferenču un projektu privātuma jomām. Daži piemēri. Pirmkārt, uh, progress uh, anonimizācijas tehnoloģijās, kas man jopaši uh, interesē. Jā, ir grūti panākt pilnīgu anonimizāciju, jo visi dati ir sasaistīti. Un mēs ziņās uzzinām par tā, tiem gadījumiem, ka tas nav izdevies un joprojām datu subjekti ir identificējami, bet uh, Zinātne ir guvusi būtisku progresu pēdējos gados. Šeit es domāju par jaunām tehnoloģijām, kā piemēram diferencēto privātumu. Kopš 2016. gada mēs ar kolēģiem esam saskāršies ar milzīgu interesi ne tikai mūsu nosu, no mūsu kolēģu puses, bet arī uzņēmumiem, kas grib ar mums eh, sadarboties, lai izmantot šīs modernās anonimizācijas eh, tehnoloģijas um, un strādājot pie projektiem, lai izmantot šīs uh, tehnoloģijas uh, reālajā dzīvē, savos produktos. Diemžēl mēs šo uh, pieaugumu redzam tikai no lieliem uzņēmumiem MVU atpaliek šajā jomā, un es gribētu šo interesi, runājot par modernajām tehnoloģijām, redzēt arī MVU lai pieaugtu arī viņu interese par eh, šīm tehnoloģijām un tās varētu izmantot. Vēl viens piemērs ir tas, ka GDPR prasības patiesībā tiek apspriestas visur, un tas ietekmē arī eh, lielās drošības konferences, tas tur tiek apspriests arī privātuma konferencēs, piemēram, jūs visi zināt blockchain tehnoloģiju, eh, par to visi runā, uh, Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Tas tiek apspriests kā potenciāls risinājums um, dažādām jomām - e-pārvaldība, e-veselība. Tur visur tiek teikts, ka varēs izmantot blockchain tehnoloģijas, bet uh, tās uh, kriptogrāfijas uh, aspekti neatbilst GDPR. Blockchain tehnoloģijā um, e, tātad tiek runāts par tādu um, mūžīgu datu ķēdi, kā tad ir ar cilvēku tiesībām uz to, ka viņu dati tiks dzēsti, kā to varēs panākt, eh, lai šie dati tiktu aizmirsti. Un tas ir tas, kāpēc mani kolēģi pēdējos gados ir piedāvājuši iespējams risinājums, lai varētu piedāvāt jaunus kriptogrāfijas līdzekļus, uh, lai atteiktu zināmus blokus, un drošības noza ļoti labi zina, kas notiek ar GDPR. Un pat ja ir zināmi izaicinājumi, kā e, juridisko tekstu pārvērst e, praksē, ieviest praksē, e, viņi tomēr ievies šīs prasības tehnoloģijās un to tiešām arī dara. Jūs atradīsiet arī saiti uz šo um, pētījumu manā prezentācijā. Uh, Es pozitīvi raugos uz GDPR eh, attīstību, manuprāt, tomēr vēl paliek daži izaicinājumi, manuprāt. Šie izaicinājumi attiec uz eh, visām iesaistītajām pusēm eh, datu um, apstrādes uh, īstenotājiem, pētniekiem un likumdevējiem, un es gribētu norādīt uz dažiem izaicinājumiem, un labprāt arī diskutēšu ar jums par tiem uh, jautājumu sesijā. Mums ir vajadzīgs vairāk uh, starpdisciplinālās pētniecības un standartizēts riska mērīšanas process. Bieži vien tiek eh, lietot atšķirīgi termini, un mums vajadzētu starp dažādām jomām sadarboties, lai eh, prasības eh, ieviestu tehnoloģijās, inženērijā, piemēram, sprint coding. Mums ir arī jāveic interdisciplināls darbs, lai patiesībā novērtētu risku, ar kuru saskars datu subjekts. Un tikai tādā veidā mums izdosies harmonizēti um, novērtēt DPA, DPA visā Eiropā. Es gribētu redzēt labāko praksi no DPA un um, vadlīnijas. Ir vairāki GDPR panti. Uh, kas eh, liek ņemt vērā modernākās tehnoloģijas, bet kas tad tas ir? Tas pat nav skaidrs bieži vien pētniekiem, zinātniekiem. Tāda precīza definīcija nav dota, un tas uh, var novest pie tā, ka katrā gadījumā tiek lēmts, kas tad ir modernā tā tehnoloģija, to varētu spriest tiesas, kam būtu jālem par uh, eh, DPA. Uh, es gribētu, lai DPA Eh, būtu aktīvāki, izsniegtu vadlīnijas, ir eh, tādi, kas to dara, bet ne visur, un tas nav harmonizēts Eiropas Savienībā. Lai atbalstītu kontrolierus un eh, datu apstrādātājus, vajadzētu tādu spīdošu labāko praksi, pēc kuras varētu orientēties. Būtu labi redzēt uh, privātuma inženierijas uh, standartus, uh, lai par to lemtu pētnieki, DPA un datu kontrolieri. Kā uh, varētu labāko praksi izveidot? Uh, pirms dažiem mēnešiem sākās uh, konkurss, uh, vajadzēja iesniegt uh, veselības aplikāciju labāko praksi, un es ļoti gaidu šo uh, Uh, šos te rezultātus, jo e-veselībai, manuprāt, visvairāk ir uh, vajadzīga labākā prakse, labākās prakses piemēri. Un tagad izaicinājumu likumdevējiem no pētniecības skatu punktu, kas attiecas uz tehniskajiem jauninājumiem, datu aizsardzību un datu drošību. Esmu vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs redzējusi, ka ir likumdošanas iniciatīvas pieņemt jaunāku un striktāku uh, Uh, likumdošanu pret uh, datu nepareiz lietošanu, lai novērstu kibernoziedzību uh, līdz pat datu sasaistes aizliegumam, piemēram, par veselības datiem. Un uh, Vācu DPA konference eh, patiesībā to iesniedza eh, Vācijas valdībā. Viņi gribēja, lai ar kriminālu likumu tiktu aizliegta datu sasaiste, eh, runājot par veselības datiem. Pirmajā atsuzmetienā tas varbūt šķiet uh, prātīgi, bet es aicinu tomēr likumdevējus padomāt par to, kādu risku šīs likumdošanas iniciatīvas varētu izraisīt, jo zinātniekiem, pētniekiem bieži vien vajadzīga ir šī brīvība, piemēram, uzbrukt sistēmām, lai atklātu vājās vietas, un ir jāsasaista dati, lai atklātu uh, vājās vietas uh, privātuma pieņēmumos. Ļaujiet man uh, dot jums vēl vienu īsu piemēru. Mani kolēģi atklāja, ka tas, ka epigenētiskie dati ir galvenokārt anonīmi, tā kādreiz pieņēma uh, medicīnas pētnieki, bet uh, tas tā nav. Tie mainās laika gaitā, bet tik un tā datu subjektu vēl joprojām var identificēt. Mēs strādājam kopā ar Vācijas vēža pētniecības centru pie lielām datu bāzēm, lai um, atklātu šo secinājumu, bet uh, ja mēs uh, nevaram sasaistīt šos datus, tad uh, mēs nebūtu varējuši šo risku atklāt, ja tas nebūtu bijis iespējams. Tātad ļaujiet zinātniekiem atrast šos riskus, ne, neiežņaudziet pētniecību pārāk ciešos rāmjos. Paldies, ar, ar prieku gaidu jūs jautājumus. No... Paldies. Tagad šajā panelī došu vārdu Braitpārta kungam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmām kārtām gribēju jums pateikties par to, ka varu piedalīties šajā sēdē, kur tiek spriest par GDPR. Un pēc desmit dienām uh, gaidīšanas likumdošanas laiks jau būs beidzies un šīs likumdošanas ietvers būs noslēdzies. Jau kopš 2011. gada esmu iesaistījies diskusijās par šo jautājumu. Nīderlandē eh, strādāju datu aizsardzības ehm, aģentūrā un tagad strādāju privātā uzņēmuma Kanādā, kas arī skatās, kā uzņēmumi ievēro atbilstību datu aizsardzībai. Jāsaka, GDPR ir ļoti svarīgs likumdošanas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 akts jau vairākus gadus privātums un datu aizsardzība uh, ieņem ļoti lielu vietu mūsu diskusijās, uh, gan politiskā līmenī, gan arī citviet. Un, protams, ir uh, jābūt atbilstībai šīm jaunajām normām. Bet jāsaka, ka ne visas organizācijas ir slinkojušas pēdējo divu gadu laikā. Dažas, varētu teikt, atmodās, un mēs redzam, ka vairāk un vairāk uzņēmumu uzņēmumu apzinās, cik svarīgi ir eh, pieņemt GDPR un īstenot tā normas. Atbilstība GDPR ir eh, vienkāršāk par to runāt nekā to izdarīt. Uh, Mums ir jārunā par evolūciju, nevis revolūciju. Un arī tādas organizācijas, kas jau e, nopietni ievēroja 95. gada direktīvu, joprojām sastopas ar grūtībām. Tiek runāts par tūkstošiem dokumentu, kas jāizskata, ir jāizskata iespējamie datu pārkāpumi. Ir arī uh, ir jāgatavo dažādi reģistri un uh, apskati. Jāsaka, ka pārsvarā šo darbu veica viens cilvēks vai neliela cilvēku grupiņa, un tas viss notika manuāli. GDPR uh, ir, protams, uh, radījis tādu, uh, tādas liels pārmaiņas metamorfozi uzņēmumos. Es domāju, ka arī izmaiņas paradigmā attiecas uz 5. un 24. pāntu GDPR organizācijām tiesībām. Tagad datu aizsardzība ir jāievieš savā ikdienas darbā un ir jābūt arī iespējai demonstrēt, ka šī datu aizsardzības atbilstība patiešām tiek ievērot, ja tas tiek pieprasīts. Un, ja, piemēram, tikai viens cilvēks būs atbildīgs par uh, datu privātumu kaut kur mazā uh, birojiņā, tas, protams, 21. gadsimtā nav dzīvot spējīgi. Uh, Un ja mēs runājam par dažādām jomām, mēs varam pieminēt grāmatvedību, um, cilvēku rekrutēšanas nodaļas, tur visur arī GDPR nozīmēs jaunus laikus. Nimitī mēs strādājam jau 15 gadus, lai varētu domāt arī par šādu interneta datu bāžu izveidošanu, ņemot vērā arī privātumu likumdošanu. Tagad ir apmēram 770 eh, dažādu privātumu un datu aizsardzības likumi. Un, protams, eh, mums ir jādomā par to, kā izveidot attiecīgas programmas, kas palīdzētu aizsargāt privātos datus. Ir jāatbilst, eh, jāpalīdz eh, uzņēmumiem, eh, lai tie varētu arī labāk piemēroties jaunajām prasībām, izstrādājot atbilstošas programmatūras, un uh, ir jāņem vērā arī, cik daudz sabiedrības intereses tiek pievērsts šiem uzņēmumiem. Ja mēs visu to aplūkojam caur uh, inovāciju prizmu, ir jādomā par jaunām idejām, lai atbilstība organizācijām būtu vienkāršāk veicama. Uh, Es saku vienkāršāk, saku to ar nolūku, bet īstenībā tas nekad nav vienkārši. Nekas nav tikai melns vai balts. Mēs um, nevēlamies tādu pilnīgu automātisku atbilstību. Es nedomāju, ka tas pat īstenībā ir iespējams. Vienmēr būs nepieciešams, lai cilvēks, eh, dzīva būtne, pasaka pēdējo vārdu. Protams, arī uh, pateicoties eh, dažādām tehnoloģijām, programmatūrām, mēs varēsim ietaupīt laiku un vienkāršot procesu kopumā. Mēs varam arī apkopot eh, vairākas datu bāzes par un pret, eh, un es domāju, ka šo platformu izmantotāji būs tikai ieguvēji. Mēs arī daļu no datu aizsardzības atbalstības programmas varētu deleģēt kolēģiem. Tādā veidā nevajadzēs pārāk eh, paplašinātas apmācības programmas, lai varētu ieviest visu likumā atrunāto. Pagājušā gada laikā mēs īpaši daudz esam darījuši, lai uzbotu pārskatu atbildību un tā saukto privacy by design. Organizācijām jebkurā gadījumā ir jāapzina tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas tiek izmantoti, lai aizsargātu tos datus, kas, ko tās kontrolē. Tādā veidā projektu veicēji varēs jau ātrāk sākt domāt par datu aizsardzību, tādā veidā šo privacy by design jau iedzīvunot savu uzņēmumu darbībā no pirmsākumiem. Jādomā arī par tehniskiem pasākumiem, piemēram, piekļūs ierobežojumiem, datu šifrēšanu, kā arī organizatoriskas dabas, piemēram, ņemot vērā arī uh, individuālo tiesību ievērošanu. Organizācijām ir jābūt uh, atbildīgām un godprātībām, kad tās strādā ar datiem, it sevišķi privātiem datiem. Naimitī uh, atbalsta organizācijas šajā darbā. Uh, Privacy by design var palīdzēt mazināt riskus un veicināt pārskatu atbildību. Tikai daži skaitļi. 48 no mūsu klientiem piedalījās uh, tādā kritēriju aptaujā, lai varētu pateikt, uh, cik veiksmīgi ir izdevies uh, īstenot privātumu aizsardzību savā darbā dien, dienā. Mēs redzējām, cik daudz progresa ir panākts, cik daudz vēl varētu panākt, ko uzņēmumi vēlas sasniegt, un dažās eh, situācijās eh, aktivitātes nebija atbilstošas, vai, piemēram, ja tas ir uzņēmums, kas nestrādā ar datiem, piemēram, kas attiecas uz mazgadīgiem, tam nevajag arī attiecīgas normas ievērot. Uh, rezultāti. Ja runājam par privacy by design uh, datu apstrādes um, operācijās, 23% um, no uzņēmumiem jau to ir īstenojuši, 48% pie tā strādā, 27% vēlas to panākt un uh, uz 2% no organizāciju tas neatiecās. Privātu un datu aizsardzības uh, ietekmes izvērtējums. Īstenībā neviens uh, no aptaujotiem uzņēmumiem neteica, ka tas uz viņiem neatteiktos. 23% apgalvoja, ka vēlētos to īstenot, 37% jau to ir izdarījuši un 40% pie tā strādā. Tas nozīmē, ka organizācijas virzās uz priekšu, garantējot to, lai uh, tiktu pilnībā ievērots uh, GDPR atrunātais. Ja runājam par datu saglabāšanu un reģistrēšanu, lai tos apstrādātu, arī šeit tiek darīts daudz. 21% no organizācijām saka, ka šo darbu ir paveikušas un 62% uh, pie tā strādā. 17% vēlas to darīt, bet vēl līdz uh, šim mērķim nav nonākušas. Jāsaka, ja runājam par šiem kritērijiem, uh, ļoti daudz organizācijas būs esmu vienmēr šajā progresa līknē, jo visu līdz galam paveikt nekad nav iespējams un rodas arī jaunas normas, kas jāizteno. No. Ja runājam par datu kodēšanu, 62% no organizācijām to ir īstenojuši, 17% pie tā strādā un 21% vēlas to izdarīt. Rezimējot, gribētu teikt, ka GDPR atbalstība nevienmēr pieprasa īpašas programmatūras izmantošanu. Tieši pretēji maziem uzņēmumiem, kā arī tādiem, kam uh, ir ļoti maz datu apstrādes operāciju, uh, ļoti nelielā uh, judika karikatūru skaitā ir iespējams izmantot vienkārši tehnoloģiskos risinājumus, bet ja tas viss notiek daudz plašākā mērogā, tad, protams, programmatūras varētu būt tāda ļoti uh, liela papildu vērtība. 25. maijs nav ne eh, GDPR sākuma, ne beigu datums. Ja mēs runājam par tehnoloģisko atbalstu um, atbilstības jomā, uh, Arī šeit ir iespējams daudz ko darīt. Naimitī vēlas sadarboties ar patērētiem regulātoriem un arī eh, likuma devējiem, lai uzlabotu atbilstību un pārskatu atbildību. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much. Paldies. Paldies, dārgie kolēģi. Tagad es uzklausīšu jūsu jautājumus. Anī, is... Es saprotu, ka arī Tajānī kungs jau ir ceļā uz zāli. Viņš gribētu mums paust atbalstu un gribētu arī dažus vārdus vēl piemetināt. Tad, kad viņš ieradīsies, ar jūsu laipnu atļauju došu viņam vārdu. Bet vēl viņš nav ieradies. Došu vārdu tad pirmā jautājuma uzdevējām Spolīčkungs no Latvijas. 75. vieta lūdzu. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Patience, I have questions to... Paldies, man ir jautājums Marnau kundzei, kā arī Leandrī kungam. Leandrī kungs, paldies, ka jūs mums pastāstījāt, cik daudz Francija ir paveikusi lai ieviestu šo jauno likumdošanu. Ja mēs runājam par uh, izaicinājumiem, mēs nerunājam tikai par algoritmiem, mums ir jāpiemina arī nākotne. Iepriekšējā prezentācijā mēs varējām pārliecināties, ka daudz viet mēs uh, pieklibojam, jo tehnoloģija virzās uz priekšu milzu soļiem. Ja mēs runājam par eh, mākslīgo intelektu, uh, Vai jūs varētu mums varbūt uh, nākt talkā, mums likumdevējiem varbūt, ka ir nepieciešams vairāk inženieru parlamentos, vai jābūt labākai atbilstošai izglītībai skolās? Ko tad mēs varētu darīt, kā to visu paveikt? Mārnau kundzei tagad uzdošu jautājumu. Jūs arī pieminējāt vairākus pārbaudījumus, um, ņemot vērā arī uh, medicīnas um, izpēti datus, it sevišķi Vācijā Mēs esam šeit tagad tādas dilemmas priekšā. No vienas puses ir pētnieki un tad ir. Uh, Tad ir patērētāji, kas vēlas, lai viņu dati vēlētos um, Eh, kas vēlas, lai viņu dati ir aizsargāti. Mēs redzam, mēs pieredzējām, kas notika Brexit scenārija gadījumā, kas notika 2016. gadā. Nevajadzētu, nu, varbūt eh, pārspīlēt un eh, pārstātais kokiem redzēt mežu. Mums, protams, ir jāpaturprātā arī lielu meta databāžu datu aizsardzību. Paldies, ko jūs varētu man atbildēt? Paldies! Es tagad uzklausīšu vairākus kolēģus. Čeka kungs no Slovenijas, 147. vieta. Paldies, priekšsēdētāji! Piekrītu iepriekšējā runātāja teiktajam. Mums ir nepieciešama arī atbilstoša politika, ir uh, jāprot arī prognozēt nākamie soļi. Man patiesībā ļoti simpātisks šķiet um, Francijas piemērs. Kvantas demonstrē to, ka ir iespējams ļoti labi strādāt saskaņā ar 25. pāntu regulā. Iepriekšējā panelī poļu kolēģis teica, ka nevar cilvēkiem piespēst kaut ko izmantot, bet mums, protams, ir jāizstrādā alternatīvas. Lūk, viena alternatīva ir. Un kas notiek ar lietu internetu? Piemēram, atkritumu spainis Vai internets var, piemēram, pateikt priekšā, cik bieži tas ir jāiztukšo, kad tas ir tukšs, kad tas ir pilns un uh, cik bieži uh, mums ir jābūt iespējai šādu veidu datus nedēļā izdzēst? ir daudz dažādu programmatūru, ir datu, uh, ļoti liels datu kopums, bet nevienmēr mākslīgais intelekts ir nepieciešams visās situācijās, kā jau pareizi norādīja kolēģis no Francijas. Uh, Tālāk MVU. Mūsu valstī ir, piemēram, lauksaimnieku kooperatīvi, ir cita veida organizācijas struktūras, mazi vidēji uzņēmumi, kam ir liels grūtības tam visam pielāgoties. Gribēju pajautāt kolēģim no Kvanta Ko jūs domājat par lietu internetu, par to, kā minimizēt datu plūsmu un arī tos anonimizēt? Paldies! Paldies, paldies, kolēģi, par šiem diviem izcilajiem jautājumiem. Vēl divi kolēģi ir izrādījuši vēlmi runāt. Kolēģi, nu varbūt ar jūsu laipnu atļauju tagad mēs varētu pārtraukt šo jautājumu sesiju uz brīdi, jo ir ieradies Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni. Uh, Viņš patiešām izrādīja lielu interesi par mūsu komitejas darbu, īpaši GDPR jautājumā. Tādēļ arī lūdza iespēju jūs šodien uzrunāt. Man ir liels prieks, ka viņš tik lielu interesi ir izrādījis. Paldies, Tajānī kungs, ka esat ieradies, un lūdzu jums vārds. Sveicināti! Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie parlamenta kolēģi, kolēģi no dalībvalstu parlamentiem. Man ir liels gandarījums šodien jūs uzrunāt šajā uh, interparlamentārajā datu aizsardzības sēdē. Datu aizsardzības dokumentu pakotne nozīmē tādu ļoti lielu soli uz priekšu, kas radīs uh, nepieciešamo ietvaru, lai atbalstītu un aizsargātu mūsu pilsoņu privātumu. Tas ir pirmais likumdošanas ietvars, kas attiec uz datu aizsardzību. Es domāju, tas ir tāds uh, paraugs visai pasaulē. Esmu pārliecināts, ka pēc daudziem sarunu gadiem līdz likumdevēji ir atraduši labo līdzsvaru starp uh, brīvo tirgu un arī patērētāju datu aizsardzību. Un Precīzi pēc desmit dienām, 25. maijā, šī regula stāsies spēkā. Tas būs jāievēro visiem uzņēmumiem, būs labāka harmonizēta datu aizsardzība visā ES un arī juridiskā noteiktība uzņēmumiem. Nesenais uh, Facebook gadījums uh, ļoti labi demonstrē to, ka mums ir uh, jāatgūst kontroli pār digitālajām platformām, lai aizsargātu mūsu privātumu. Mūsu dati tika izmantoti un tie tiek arī publicēti, ir viltus ziņas un arī eh, nelikumīga rakstura informācija. Mums ir eh, jāparūpējas, lai brīvība nekļūtu par anarhiju, lai tā vienmēr tiktu papildināta ar atbildīgu un godprātīgu attieksmi. Man arī jūnijā būs tikšanās ar uh, iesaistītajām pusēm. Uh, Uh, un tur būs AFCO, Jūri, ITRE komiteju pārstāvji, kas varēs uh, tā pamatīgi pārspriest Facebook skandālu un arī to, uh, kā šo procesu virzīt Eiropā. Mēs esam arī uzaicinājuši Cukerberga kungu uz parlamentu Un vairākus uh, Facebook ekspertus tāpat esam uz šo panelu uzaicinājuši un strādājam ļoti smagi, lai šo pasākumu varētu organizēt, lai Cukerbergu varētu iztaujāt Eiropas parlamentā. Un mēs zinām arī kā Facebook ir ietekmējis, zināmā mērā, Brexit, eh, pēdējās vēlēšanas. Mēs gribam, lai mūsu vēlēšanu kampaņa nākamajā gadā izvērstos veiksmīga, bet sadarbība ar uh, dalībvalstu parlamentiem tādēļ ir jo īpaši svarīga, ja mēs vēlamies spēcināt mūsu pilsoņu tiesības, tādēļ sadarbības starp Lībe komiteju un jums ir izšķirīgi svarīga. Eiropas nākotnē. Un šāda, atbildī, šāda sadarbība noteikti ir uzslavas vērta. Un, protams, tas ir nepieciešams arī mūsu brīvības aizsardzībai. Paldies, ka šodien esat ieradušies um, Briselē, Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies par um, mums izrādīto atbalstu. Un arī par to, cik daudz esat mūs atbalstījis strādājot pie šī uh, tik nozīmīgā likumdošanas akta is a very good chairman, Mr. Morais. Morais kungs, jūs esat ļoti labs priekšādātājs. Jā, vēlējos jums arī pateikt, ka nu pat mums ir pievienojies arī referents Albrechts. Lai jums visiem jauka diena. So, colleagues, that's the kind of inter Kolēģi, šādus pārtraukums sanāksmē mēs nu dienu tikai apsveicam mūsu komitejā. Tāpat arī kolēģi uzdeva divus ļoti būtiskus jautājumus. Varbūt uh, mēs uh, varētu turpināt. Un uh, tagad došu vārdu Rajova kungam no Spānijas, lūdzu. Muchas gracias, presidente. El... Paldies, priekšādātāji. Marnau kundzei uzdeva ļoti būtisku jautājumu, proti, kā šī regula ietekmēs pētniecību vispārīgi un jo īpaši, kā tā ietekmēs biometrisko pētniecību. Spānijā šis temats izraisīja ļoti kaismīgas debates, un uh, reakcija mm, medicīnas nozarē bija uh, ļoti asa, jo īpaši tas attiecas uz uh, reģionālo un nacionālo tiesību aktu pieņemšanu, lai varētu īstenot regulu. Šķiet, ka mums ir pilnīgi saprotams uh, pamatojums, kāpēc šī regula varētu ietekmēt pētniecību. Uh, Mēs redzam, ka ar šo regulu var ieviest arī dažādus izņēmumus, dažādas atkāpes dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var iekļaut savos tiesību aktos dažādas normas, kas šos priekšrakstus sašaurinās. Mēs, protams, zinām, kāda ir referenta pieredze, uh, Mēs varam iedomāties arī, kāda ir bijusi pieredze konkrētās dalībvalstīs. Piemēram, Vācijā tika pieņemts šāds mm, likums, lai nodrošinātu datu aizsardzību pētniecībā. Mēs labprāt uzklausītu um, pieredzi arī no citām valstīm, lai mēs varētu pieņemt gudrākus lēmumus savā valstī. Tagad eh, Čehijas republikas pārstāvis. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, Paldies, priekšādātāji. Čehijas republikā mēs arī saskārāmies ar šīm sākotnējām problēmām, kas ir saistāmas ar mūsu valsts vēsturei. Mēs nevarējām pietiekami ātri sagatavot uh, mūsu nacionālos tiesību aktus, un tāpēc arī mūsu Nacionāla datu aizsardzības iestāde uh, Mm, baidījās sagatavot vadlīnijas. Tika piesaistīti konsultanti, un konsultanti norādīja, ka tas varētu būt sarežģīti uh, pašnodarbinātājiem un arī um, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs redzējām, ka šīs problēmas parādās arī attiecībā uz pašreizējiem tiesību aktiem, tāpat arī mēs nezinājām, ar ko īsti mēs varētu rēķināties nākotnē. Uh, Protams, ka arī pilsoņiem tas viss bija jauns. Izraisījās dažādas diskusijas, un pilsoņi saprata, ka a, personas dati ir ļoti svarīgi, ka tie ir jāsargā. Tas pats attiecas arī, piemēram, uz pasi. Arī par pasi ir jārūpējas. cilvēki ir jābrīdina, ka personas datus nevar tā vienkārši nodot kāda cita rīcībā. Un mm, ir jārosina arī izpratne cilvēku vidū, ko dara lielie interneta giganti, tādi kā Google attiecībā uz šiem datiem. Vienlaicīgi arī valstī vajadzētu rīkoties cauredzami. Būtu jānodrošina visa vajadzīgā informācija. Un ja cilvēki nodod savus datus kādām organizācijām, tad šeit izveidojas zināmas attiecības. Datu apstrādātājiem vajadzētu informēt cilvēkus, kas tiks darīts ar šiem datiem. Lielas paldies! Tagad eh, dosim vārdu paneļa runātājiem, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Leandrī kungs pirmais. On... Es, eh, es sākšu ar eh, jautājumu par mākslīgo intelektu. Protams, ka mums ir vajadzīgs vairāk eh, pētnieku, bet šādi eksperti ir visā pasaulē, un es domāju, ka mums vajadzētu panākt, lai šie eksperti, lai šie zinātnieki, uh, turpinātu strādāt Eiropas uzņēmumos. Lai tā būtu, mums ir jāveido uzņēmumi ar augstām ētiskām vērtībām. Šādā veidā mēs varēsim arī nodrošināt, ka zinātnieki paliek šajos uzņēmumos. Ir jānodrošina, lai viņi varētu veikt savus pētījumus un lai varētu izmantot eh, mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Uh, Bet, ja, ja runa, teiksim, par lielu uzņēmumu, kas nodarbojas ar šādām tehnoloģijām, tad ir vajadzīgi lieli serveri, ir vajadzīga ļoti liela infrastruktūra, lai varētu nodarboties ar šo mākslīgo intelektu. Un ir vajadzīgi milzīgi datu apjomi, lai to varētu nodrošināt. Ļoti bieži šie cilvēki dodas uz Google, Facebook un citām lielām grupām. Bet, eh, piemēram, Francijā Facebook izveidoja mākslīgā intelekta datu centru. Un e, visa šī informācija atrodas Indrējā, kas ir ļoti būtisks pētniecības centrs. Viņi izveidoja centru, viņiem ir ļoti liela ēka Parīzē, viņiem ir ļoti daudz pētnieku, un tagad viņi nodarbojas ar mākslīgā intelekta uh, tehnoloģijām. Tātad viņi vienkārši ierodas uz Franciju, savāc mūsu cilvēkus, ko mēs esam izglītojuši, un viņi nodod viņiem visu vajadzīgo, lai viņi varētu veikt šādus tik eh, fantastiskus pētījumus kā Cambridge Analytica. Mums ir jātērē ļoti daudz izglītībai, mums ir jāpalīdz mūsu pētniekiem un inženieriem. Uh, Eh, mums ir jānodrošina viņiem maksimāli liels datu apjoms un vislabākās tehnoloģijas, taču mums eh, bez tām viņiem ir arī jāpiedāvā šī iespēja izmantot eh, un piemērot Eiropas vērtības, un viņiem tas ļoti patīk. Viņi vēlas strādāt tādiem uzņēmumiem, kuriem ir augstas ētiskas vērtības. Eiropas vērtības ir tas pats, kas cilvēktiesības. Uh, Mēs šeit nerunājam par neko. Mēs runājam par to, kas mums visiem pienākas. Un ar šo regulu mēs eh, likumā ieliekam visus šos eh, ļoti būtiskos paziņojumus. Es eh, domāju, ka tas ir ļoti būtiski Eiropai, bet mums vajadzētu investēt tādos uzņēmumos, kas ievēro Eiropas likumus. Mums ir vajadzīgas pēdējās tehnoloģijas, un šīs jaunās tehnoloģijas mums ir jāliek galdā, taču neiedomājieties, ka iegrožot naudu izglītībā mums uh, izdosies uh, šos cilvēkus pievērst Eiropas uzņēmumiem. Protams, ka izglītība ir vajadzīga, mums ir vajadzīgs mākslīgais intelekts, bet mums ir um, jāinvestē tādos uzņēmumos, kas respektē mūsu vērtības. Tas būtu par izglītību, un mana kolēģe varbūt varētu atbildēt uz jūsu otro jautājumu. Es pēc tam pievērsīšos uh, biomedicīniskajiem pētījumiem. Paldies, Erika! Un es uh, gribētu parunāt arī par šo dilēmu, ko jūs ieminējāties. Jā, mēs neesam vakumā kā pētnieki. Mēs strādājam arī kā datu kontrolieri. Un uz mums attiecas privātuma principi, tāpat arī uz mums attiecas 89. pāns, kur ir īpašas prasības pētniecībai. Es domāju, ka mums IT pētniecībā vajadzētu ieviest kaut ko tādu, kas jau ir spēkā medicīnas nozarē. Un proti te ir runa par obligātu ētikas kontroli lieliem pētniecības projektiem. Kā jūs atceraties, eh, Cambridge Analytica tika dota piekļuve Facebook datiem un par viņiem netika veikta pienācīga kontrole. Es eh, gribētu, lai šādas kontrolas tiktu veiktas par visiem Eiropas pētniecības projektiem. Šādiem projektiem vajadzētu nozīmēt datu aizsardzības amatpersonu, kas varētu piemērot eh, privātuma principus mūsu pētniecības projektiem. Uh, Tagad eh, atgriezīšos pie spāņu pārstāvju uzdotā jautājuma. GTPR prasības iespējams varētu būt spēcīgākas, ja runa par šiem zilo debesu eh, datiem, kādi vien, bieži vien tiek izmantoti medicīnas nozarē. Bieži vien pētnieki pat nezina, ko viņi meklē, meklējot šīs korelācijas. Uh, Es uzskatu, ka datamatpersonām vajadzētu sanākt kopā ar pētniekiem, lai saprastu, kā um, šos ētikas pienākumus un GDPR vērtības varētu pārveidot, lai šie projekti būtu iespējami. Es domāju, ka tie virzīs uz priekšu mūsu sabiedrību. Tagad es eh, gribētu runāt par lietu internetu. Un e, īsnībā to pašu varētu teikt arī par medicīnas datiem un pētniecību. Lietu internets nozīmē to, ka visi šie dati, kas e, tiek iegūti no priekšmetiem, kas ir jums apkārt, is a very interesting company. They sell a, uh, a uh, kind Es nezinu, vai jūs uh, zinat šo uzņēmumu, kas saucās NetAtmo, kuri pārdod tāds kā atmosfēras objektus, un viņi sniedz jums informāciju par piesārņojumu un kaut ko tādu. Viņi ir pārdevuši apmēram miljons produktu, un viņi ir ļoti labi pazīstami um, pasaulē. Uh, Un, ja jūs esat pieslēgti šai sistēmai, tad eh, jūs eh, visu redzat. Eh, pilnīgi noteikti katrā ielā šeit ir uh, uzstādīts šāds nedatmo priekšmets. Tas ir pārdots, lai to uzstādītu. Ja mēs paskatāmies uz visiem šiem datiem, tad ir divi veidi, kā tos savākt. Pirmais uh, Jums ir piekļuva visiem šiem priekšmetiem, pilnīgi visiem lietotājiem, visiem, kas ir pasūtījuši. Tātad jūs zināt, cik liela ir temperatūra viņa mājā, tāpat arī mēs redzam, vai šis cilvēks ir mājās vai nē. Varbūt ir pāksnēsies temperatūra, tāpēc, ka mm, telpā notiek kaut kāda darbība. Tātad ir iespējams pat uh, saprast, ko cilvēki dara šajā telpā. Un, ja runa par GDPR atbilstību, tad uh, īsenībā viss tiek anonimizēts. Jūs nezināt, kam pieder šis uh, nedatmo priekšmets. Tad vienīgais, kas uh, jūs interesē, ir uh, šis laiks, kāda uh, temperatūra tiek uzrādīta. Un balstoties uz to, jūs varat uh, visu pareģot, kas notiek uz šīs ielas. Tas ir ļoti svarīgi lietotājiem, bet kāpēc mums vajadzētu iegūt informāciju par to, kuram šis priekšmets pieder? Mēs redzam, kāds šeit ir pielietojums lietu internetā. Mēs varam spēlēties šeit ar mākslīgo intelektu, ar daudziem datiem, bet vienlaicīgi mēs varam arī savākt informāciju no lietu interneta un tāpat arī kvantu uzņēmumā mēs eh, esam ieguvuši datus no elektrības uzņēmuma, un šīs elektrības uzņēmums sniedz eh, mums informāciju, teiksim, par Milānu, par Itālijas ziemeļiem. Mēs eh, saņemam pilnīgi visus datus. Ja mēs neievērojam GDPR, tad mēs varam uh, zināt, kur jūs atrodaties, neksim, uh, muzejā vai uz velosipēda vai kaut kur citur. Tāpat arī mēs varam saprast, kur atrodas šis tramvajs, vai arī mēs varam redzēt, vai jūs varēsiet aiziet uz muzeju, vai tas vispār ir vaļā, bet šeit nav runa par jums kā par personu, šeit nav runa par personas datiem. Uh, Tātad eh, šai lietu interneta platformai ir eh, jāpadara dati anonīmi. Pēc tam uh, tas noder pilnīgi visiem lietotājiem visā Eiropā un arī visai pasaulē, jo šī informācija ir noderīga visā pasaulē, bet netiek sniegt informācija par to, kas tieši šo platformu izmanto. Mums vajadzētu GDPR piemērot tieši šādā veidā, tad mēs varētu uh, spēlēties ar šo mākslīgo intelektu, vispār nesākot domāt par personas datiem. Veselības aprūpe, biomedicīniskie pētījumi. Nu jā, tas varētu būt vēl jaunāk. Tagad es pāriešu uz franču valodu, jo es nevēlos šeit eh, pieļaut kļūdas angļu valodā, jo, ja runa par medicīnu, par biomedicīniskām lietām, grib būt precīzs man un kvantu uzņēmumam un arī pārējiem ir svarīgi uzdot jautājumu jums. Mums ir inženieri, mums ir pētnieki mākslīgā intelekta jautājumos, mums ir arī ļoti lielas platformas eh, ar datiem un ļoti augsta datu kapacitāte. Vai jūs domājat, eh, kā mani pētnieki zina, ka šī šūna ir kancerigēna vai nē, un vai tie ir pētnieki, kas pēta šos eh, galīgos rezultātus? Mums vajadzētu šeit ceļot kopā pētniekus, ārstus, mākslīgā intelekta speciālistus. Būtu, vajadzētu to visu atkal uzliekt uz platformas, ievietot šīs platformas eh, mākslīgā intelekta mm, apjomā un tieši to dara arī šis mākslīgais intelekts, un tāda šis rezultāts atgriežas pie mūsu pētniekiem, ārstiem un slimnīcā. Kurā eh, pasaules eh, daļā ir uh, vislabākie medicīnas dati par cilvēkiem pasaulē. Tā ir Eiropa. Francijā pašlaik, nu tā ir valsts, kuras ļoti labi pazīstu, Francijā ir vislabākās kvalitātes medicīniskie dati. Un e, tas, ka mēs varētu šos datus anonimizēt, ļautu mums izmantot šos datus kvantu platformās. Tas ļautu mums sagatavot vislabākos mākslīgā intelekta rezultātus, kas savukārt atgrieztos pie mūsu pētniekiem, pie mūsu ārstiem un mm, pie mūsu slimnīcām. Nevajadzētu iedomāties, ka dzīvojot Milānā, jūs pilnīgi atdodat visus savus datus Google. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie dati nokļūtu eh, pie cilvēkiem, eh, kuriem tie ir vajadzīgi. Un tā, tās ir mūsdienas. Mums ir vajadzīgs šis eh, mūsu inženieru un ārstu apvienojums, kas eh, varētu izmantot eh, datus, šo milzīgo datu apjomu, un varētu nodot šos rezultātus mūsu slimniekiem, mūsu slimnīcām. Bet eh, vienlaicīgi ir jānodrošina, lai neviens no jums netiktu pārdots tālāk kaut kādiem apdrošināšanas uzņēmumiem un tā tālāk. Mūsu uh, bērni, kas piedzims ar kādu uh, invaliditāti, protams, saskarsies ar grūtīgām tikai šī iemesla dēļ vien, bet nevajadzētu viņiem uzlikt vēl lielākas grūtības. Mums uh, vajadzētu izmantot šo mākslīgo intelektu um, anonīmi, un to ir ļoti vienkārši pierādīt. Mums nevajadzētu GDPR sadalīt pa valstīm, jo tas neļaus mums aizsargāt pašiem sevi, tas neļaus aizsargāt mūsu patērētājus. Mums vajadzētu virzīties uz priekšu, mums ir panāks jau ļoti augsts progress attiecībā uz uh, medicīnas datu izmantošanu, bet tas ir jādara respektējot cilvēkus. You Šķiet, ka jūsos ir uh, zaudēts politiķis. Varbūt varat piedalīties uh, vēlēšanās nākamgad. Um, okay, so, um, you spoke for so long and so... Tā kā jūs tiek daļrunīgi un gari izteicāties, tad pa šo laiku ir uzradušies vēl divi jautājumi. Varbūt mēs varētu uzdot tos tagad. Nākamā sesija ir par policijas direktīvu. Labi. Tad eh, tagad divi īsi jautājumi un to visam ātras atbildes, tāpēc, ka Paulam Breitbārtam nebija iespējas izteikties. Uh, Martins Toledāno no Spānijas un pēc tam Vindāls kundze no Spānijas. Vispirms Mārtiņš Toledāno lūdzu. Gracias, e... Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot to visu, ko teica runātāji, man rodas secinājums, ka mēs piedzīvojam procesu, kurā uh, ir jākontrolē uh, lieli spēki, koncerni, kam ir uh, milzīgi datu apjomi, kas ir spēka pozīcijas attiecībā pret uh, pilsoņiem un pat pret valstīm. Eiropas vēsture, uh, tur galvenais motīvs ir uh, vāru iegrožošana, uh, ierobežošana. Un mums ir jāierobežo um, datu uh, apjomu turēšanu un uh, varas izrādīšanu pret pilsoņiem. Un tagad mēs runājam arī par uzņēmumiem, uh, um, un tad ir jāraugās, lai dati netikt izmantot pret pilsoņiem, un ir svarīgi likumdošanas uh, procesā, tātad pielāgojoties regulas prasībām, um, lai mums būtu instruments uh, Eiropas parlamenta vadībā, lai redzētu, kā uh, Uh, katrā valstī tiek pielāgota likumdošana, lai redzētu, kādi instrumenti ir radīti, kādi jauninājumi ir ieviesti, uh, sākot ar sākotnējo projektu līdz pat uh, pieņemšanas dienai, līdz galīgajai versijai. Tas var būt ļoti labs instruments tām valstīm, kas vēl nav pieņēmušas likums, un arī, lai analizētu, kā labā veidā varētu tikt pieņemta likumdošana, eh, ievērojot regulas prasības. Vēlreiz par medicīnas jomu. Es arī cieši no kādas slimības, un es eh, ļoti satraucos par to, ka manus datus varētu izmantot. Eh, arī pētniecībai, kādā publiskā iestādē, te ir tiešām ļoti svarīgi, lai uh, pacients tiktu aizsargāts, lai viņa anonimitāte eh, tiktu aizsargāta. Tur mums ir vajadzīgs tāds efektīvs vienots instruments Eiropas Savienībā. Nākamā runātāja lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vēlreiz īsi atgriezties pie biomedicīnas jautājuma - pētniecība, atļaujas sniegšana un problēmas, kas varētu rasties šajā jomā. Atļaujas sniegšana, tur ir jāsniedz ne tikai skaidra informācija, bet arī jābūt informācijai par biomedicīnu, bet tas var radīt šķēršļus biomedicīnas pētniecībai. Konkrēti Spānijā tiek runāts par to, ka šīs te procedūras ir dalībvalstu kompetencē, jo šeit šie jaunie noteikumi nemaina neko Uh, likumdošanā par pētniecību. Mums ir 7. gada uh, likums Spānijā un arī uh, karaliskais dekrēts, uh, kur tiek teikts, ka var uh, piemērot noteikumus pētniecības mērķiem, proti, ka jāsniedz uh, pacientam priekrišana un bieži vien tā ir, un manuprāt, tas būtu jāņem vērā ētiskajām padomēm, kad tiek runāts par um, pētniecības tālāk attīstību. Uh, Ja mēs raugāmies uz uh, regulu un ja vēlamies to mainīt šajā kontekstā, tad šeit nav tik daudz runa par datu aizsardzību. Es uh, piekrītu Marnau kundzei. Mēs uh, nezinām, kādi risinājumi būs pieejami problēmām, kas radīsies, bet tagad mēs strādājam pie likumdošanas, pie Spānijas likumdošanas izmaiņām, lai pielāgotos direktīvas prasībām. Uh, Un eh, tas mūs eh, nedaudz pārsteidz. Mēs esam par jaunu likumu pieņemšanu, lai attīstītā tādu patstāvīgu praksi un risinātu šīs problēmas. Paldies! Sāksim ar Brētbārtu kungu lūgu. Paldies priekšsādātājiem, paldies Nacionālo parlamentu deputātiem par jautājumiem. Varbūt es sākšu ar medicīnas pētniecību. Um, Tur mēs daudz nestrādājam, bet uh, eh, apsvērumi GDPR tur varētu būt uh, noderīgi gan par uh, pētniecības aptvērumu, gan par piekrišanas aptvērumu atvēru, apt, tātad apsvērumos tiek piedāvāta diezgan liela elastība. Nav uzreiz jāsteidzas pieņemt jaunu likumdošanu. Un es gribētu ieteikt izmantot šos apsvērumus uh, Eh, maksimāli, lai interpretētu GDPR noteikums, jo medicīnas pētniecībai, jo īpaši medicīnas pētniecībai tika teikts, ka piekrišanu var sniegt tādā plašākā uh, veidā, nezinot arī, kāda būs uh, medicīniskā pētniecība, jo nevienmēr neprofesionāļiem to ir viegli saprast, vismaz man tas nebūtu saprotams. Tas pats attiecas uz to, kādus datus var izmantot uh, pētniecības mērķiem, kādās situācijās. Uh, Tātad es tiešām domāju, ka pētniecībā ir zināma elastība GDPR, kamēr tas tiek darīts pienācīgā veidā. Un tas nozīmē pēc iespējas caurskatāmāk un arī ētiskā veidā. Un tur sākas problēmas, tad, kad ir runa par lielākiem uzņēmumiem, kas varbūt pilnīgi ētiski nerīkojas datu apstrādē, vai viņiem varbūt ir datu uzraudzības struktūras, bet e, viņi nepilnībā to ievēro. Um, bet mēs no nesena um, pētījuma, ko veicām kopā ar e, privātuma nākotnes fórumu, mēs konstatējam, ka ir e, daudzas datu aizsardzības iestādes, kas parādīja, ka jo lielāks uzņēmums, lielāka organizācija, jo lielāka ir viņu atbildība uh, attiecībā uz datu aizsardzību, un inform, viņiem ir jāinformē datu subjekti par to, ko viņi gatavojas darīt ar datiem. Pēdējā piezīme par uh, nacionālas likumdošanas uh, dokumentēšanu. Spānijas uh, deputāts to pieminēja, un tas ir tieši tas, ko dara Namtī vienā no mūsu projektiem. Uh, mēs uh, um, šo informāciju padarīsim pieejamu angliski, um, tik līdz um, uh, būs šī likumdošana pieņemta un uh, tas būs iztūkots. Un es domāju, ka daudz interesēs šī Francijas likumdošana uh, angliski. Um, Marno kundze uh, un Leandrija kungs uh, noslēgumā vēl pavisam īsi. Lūdzu. Man ir jāpiekrīt Baitbrārta kungam šeit, jo es domāju, ka sasteigti pieņemt jaunu likumdošanu, jo īpaši attiecībā uz biomedicīnas pītījumiem, tas būtu pāraga šobrīd. Es gribētu redzēt, kā DPA, jeb datu aizsardzības iestādes, interpretē jaunās prasības attiecībā uz lielajiem datiem, atvērto debesu pētniecību. Tas ir jādara biomedicīnas jomā. Un es patiesībā gribētu redzēt, ja šeit mēs runājam par tehniskajām inovācijām un attīstību, es gribētu redzēt citus risinājumus nekā tikai to, ka biomedicīnas pētījumi ir balstīti uz piekrišanu. Uh, varētu izmantot anonimizētus datus, izmantot jaunas tehnoloģijas kā privātā mācīšanās, kas kombinē AI un uh, anonīmos datus. Es to gribētu redzēt īstenotu praksē, pirms mēs uh, uh, izvērtētu, vai tāda plaša piekrišana būtu pietiekama datu subjektam. No rūpniecības, no nozars puses varam garantēt, ka uh, um, tiek strādāts uh, pie datu anonimizācijas. Jau tagad ir daudz veidi, kā strādāt pie medicīnas datiem tādā tīrā, ētiskā veidā, respektējot GDPR. Pēc tam, tad, kad tas nonāk uh, slimnīcā, jūsu ārsta rokās, uh, viņš, protams, zina, kas jūs esat, un viņš uh, varēs tad līdz ar to jums piemērot labāko ārstveicību. Jau ir tagad tāds labs veids, kā to darīt. Thank you very much. Liels paldies mūsu viesiem par uh, viņu lielisko ieguldījumu. Paldies, kolēģi, par šo ļoti interesanto sesiju. Paldies, un tad tagad mēs varam pāriet pie pēdējās uh, sesijas šo pēcpusdienu, kas ir par policijas datu aizsardzības direktīvu. The, um, Lūdzu, aicinu mūsu viesus uh, apsēsties šeit pie galda. Dažkārt uh, tas tiek uh, skatīts kā otrā novārtā atstātā daļa datorsardzības direktīvā, jeb regulā, un tā ir daļa no, um, no um, šīs paketes, un es arī biju šajā darbgrupā un ļoti aktīvi cīnījos par to, lai šī direktīva tiktu atstāta datu aizsardzības paketē, kā neatņemama sastāvdaļa. Bet, protams, tas ir ļoti svarīgs instruments, kas nodrošina harmonizētas noteikumus datu apstrādes īstenošanai tiesības sargājošās iestādēs. Un tāpēc tā ir ļoti svarīga uh, Uh, paketes daļa. Es zinu, ka visi ir noguruši, bet es ceru, ka šajā pēdējā sesijā mēs varēsim pievērsties tieši šim ļoti svarīgajam uh, likumdošanas aktam GDPR un policijas datu direktīva. Tā ir pakete. Sveicu Kristiānu Virsi Svanbergu, kurš ir datu aizsardzības nodaļas vadītājs Dācijas, Dānijas policijā, Olivers Mikols, data uh, datu aizsardzības eh, nodaļa, Digi Justice un eh, Māja Smolčika, eh, datu aizsardzības komisāra Berlīnē. Un vispirms došu vārdu Kristianam Vīzam Svanbergam. Lūdzu, desmit minūtes maksimāli. Svanberg kungs, lūdzu, jums ir līdz desmit minūtēm un sveicu jūs visus šeit. Paldies, ka esat ieradušies. Paldies, Marājuš kungs, priekšsēdētāji un paldies komitijai par to, ka jūs mani ielūdzāt šodien uzstāties eh, par tiesību sargājošo iestāžu direktīva attiecībā uz personas datiem, proti tas ir policijas datu aizsardzības direktīva. Tas bija priekšnosacījums, lai Dānija varētu saglabāt ciešu saikni ar Eiropolu. Policijas direktīva tika īstenota Dānijas likumdošanā pirms 2017. gada 1. māja, tāpēc es centīšos eh, pastāstīt par mūsu pieredzi, ko esam guvuši Dānijā, izmantot šo jauno policijas direktīvu. Pirmkārt, eh, vajadzētu atzīmēt, ka es kā ierēdnis nevaru runāt par politiskiem jautājumiem, arī jautājumiem par to, vai šī policijas direktīva un tās noteikumi uh, ir pareizajā līdzsvarā, uh, vai tiek ņemts vērā pienācīgi viss tas, kas būtu jāņem vērā, runājot par eh, tiesību sargājušām iestādēm, kas strādā ar personas datiem. Bet eh, pirms eh, runāt tālāk, es gribu pateikt, ka pirms es strādāju Danijas policijā, es strādāju um, Dānijas datu uzraudzības iestādē, Tieslietu ministrijas pakļautībā, un tur es arī biju um, sarunu komandā par datu aizsardzības paketi Dānijas prezidentūras laikā ministru padomē 2012. gadā pie tā strādāju. Šodien es eh, vadu eh, Dānijas Nacionālās policijas eh, datu aizsardzības vienību. Mēs esam 11 cilvēki un raugāmies uz to, kā Dānijas policija piemēro datu aizsardzības noteikumus un vai tie tiek ievēroti. Ja mēs raugāmies uz personas datu aizsardzības jautājumu tiesības sargājošajās iestādēs, tad, manuprāt, varu teikt, ka mūsu darbinieki ļoti labi apzinās, kāda ir viņu atbildība strādāt ar informāciju saskaņā ar noteikumiem tādā saprātīgā un proporcionālā veidā. Uh, Un es domāju, ka tas ir galvenokārt pateicoties tam, ka policijas eh, ierēģiem ir tāda pamata izpratne par to, ka informācija vienmēr ir jāpatur eh, konfidenciāla izmeklēšanas nolūkos un jāaizsargā arī personas dati. Un tas viņiem šķiet tikai dabīgi aizsargāt uh, policijas iespēju strādāt uh, ar šiem datiem, saglabāt konfidencialitāti. Un, uh, nezaudēt šo iespēju. Un policijas darbinieki, protams, vēlas uh, ievērot likumdošanu. Uh, es negribu teikt, ka jaunās prasības policijas direktīvā um, būtu tādas uh, milzīgas. Tātad šis ir konkrēts piemērs uh, informācijas, uh, informācijas sniegšanas pienākums. Uh, Eh, to mēs izjūtam, tātad, ka mums ir jāinformē individu par to, kā lietojam viņu datus. Un tā ir eh, tikai daļa tādā vispārīgā um, aizsardzības eh, ietvarā, kas pastāv jau kopš 95. gada ar tātā aizsardzības direktīvu. Bet tiesības sargājušie iestādēs ir tomēr jauninājumi. Ir uh, jautājumi, par kuriem jāinformē um, pilsoņi. Uh, Tātad, ja eh, cilvēkam, eh, pret kur tiek vērsta izmeklēšana, eh, būtu jāsniedz informācija, tad mēs nevarētu veikt izmeklēšanu, un tāpēc ir labi, ka var novilcināt šo informēšanu, un bieži vien jau policija um, uzsāk izmeklēšanu, tad, kad ir jāsniedz informācija, un tas būs jautājums, kas tiks apspriests turpmākajos gados. Tā kā tas noteikts direktīvā, um, Dānija skatīja visus apsvērumus, eh, kas attiec uz personas datiem. Mēs eh, arī par to ziņojam mūsu eh, tīmekvietnēs un izvietojam arī plakātus policijas nodaļās, skaidrojot pilsoņiem, kādas ir viņu tiesības un kādā veidā, ja viņi vēlas, viņi var sūdzēties par to, kā policija strādā viņu personas datiem. Vēl viena svarīga daļa noteikumos ir lielo datu apstrāde. Arī policijas iestādēm ir milzīgi izaicinājumi runājot par lielajiem datiem. Un šajā kontekstā, iedvesmojoties no mūsu Eiropā kolēģu pieredzes, mēs redzam, ka efektīva un moderna datu lietošana ir ļoti svarīga, lai mēs varētu pildīt sabiedrības izvirzītās prasības Un tomēr lielo datu izmantošana um, uzliek liels prasības ne tikai policijai, bet arī instrumentiem, kurus mēs izmantojam, lai analizētu un apstrādātu informāciju. Tātad policijas uh, direktīvai ir bijuši, bijusi virkna pozitīvu iet, efektu, jo tagad uh, Dānijas policija var uh, nodrošināt datu aizsardzības noteikumu e, ievērošanu. Un pēdējais piemērs par to, kā jaunā policijas e, direktīva un tās noteikumi ir ietekmējusi policijas ikdienas darbu. Gribētu runāt par to, kā noteikt, kur noteikumi attiec kurās situācijās, jo, ja mēs runājam par personas datu apstrādi kā daļu no kādas Eiropas līmeņa sadarbības, mēs uh, redzam, ka ir problemātiski noteikt, vai uh, konkrētā datu nodošana ir jāveic saskaņā ar GDPR, policijas direktīvu vai kādiem citiem papildus noteikumiem. Tātad mums ir jābūt ļoti konkrētai noteikumu interpretācijai. Ir jāzina pilnīgi skaidri, kāpēc mēs uh, šos datus izmantojam, uh, un jāzina, kādos nolūkos iesaistītās iestādes tos varētu izmantot. Risinājums varētu būt tāds, ka policija un citas tiesības sargājušās iestādes un datu noteikumu iestādes kopīgi apsēžas pie viena saruna galda un paraugās, kāda varētu būt tā praktiskā un caurskatāmā atbildi uz to. Tas būtu skaidrāk gan iestādēm, gan pilsoņiem, tad kā šie dati tiks izmantoti. Priekšstādātāji Marājas, eh, es ceru, ka šie piemēri būs noderīgi Liba komitejai. Protams, ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, kādi jums būs, pat ja tie būs tehniski. Paldies! So to, um, Tagad došu vārdu Olivier Mikolam. Paldies, paldies, priekšsādātāji, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi savā ievadu runā gribēju pievērsties uh, trim aspektiem. Pirmām kārtām uh, jaunā likumdošanas akta galvenajiem elementiem. Daudzi teica, ka nu, varbūt tie nevienmēr tiek tik skaidri izcelti diskutējot par GDPR. Uh, Gribēju otrām kārtām runāt arī par tādiem svarīgākajiem akcentiem direktīvā, protams, necitējot to pantu pa pantam, arī pastāstot, kāda ir pašreizējā lietu kārtība. 6. maijā direktīvai jau vajadzēja stāties tātad spēkā. Paldies! Um, tagad uh, Runājot par galveniem elementiem direktīvā, direktīva ir viena no datu aizsardzības pakotnes sastāvdaļām. Es jau pieminēju, ka transpozīcijas uh, beigu datums bija 6. maijā bet eh, patiesībā tā stāsies spēkā 25. datumā un vairumam dalību valstu tieši tas ir tas svarīgākais datums un tās vēlas visu likumdošanu īstenot kopā direktīva uh, aizstās 2008. gada padomes uh, ietvar lēmumu, līdz ar to no trešā pīlāra instrumenta mēs pārējām uz uh, parlamenta un padomas direktīvu. To mēs varētu nosaukt par tādu Lisabonizācijas piemēru un augsta personas datu augsta līmeņa aizsardzības direktīva paliek spēkā, kā arī sadarbība tieslietu un krimināla lietās kā arī uh, datu aizsardzība apmainoties ar informāciju starp tieslietu iestādēm un policiju. Jāņem vērā arī trešais mērķis uh, sadarbība ciņā pret uh, terorismu un citiem nopietniem noziegumiem Eiropā. Ja mēs salīdzinām pārmaiņas, kas ir veiktas salīdzinājumā ar 2008. gada ietvaru lēmumu, tagad pirmām kārtām tiek pievērsta uzmanība šai pārobežu dimensijai. Datu subjektiem tiek atvēlēts vairāk tiesību, ņemot vērā arī GDPR, runājot par tiesībām tikt informētām, tiesībām piekļūt informācijai un tā tālāk ir vēl kāds ļoti svarīgs jauninājums - datu subjekta iespēja baudīt savas tiesības. Pilsonis tiešā veidā var vērsties tiesību sargājošā iestādē. Un tikai atsevišķos gadījumos uh, viņam ir sākumā jāvēršas datu aizsardzības aģentūrā. Tas ir nopietnas uzlabojums uh, salīdzinājumā ar 2008. gada ietvaru lēmumu. Ir arī jauns princips, kas šeit ir ieviests ļoti līdzīgs GDPR atrunātajā uh, Protection by Design, un uh, iestādēm būs uh, vairāk uh, jāatskaitās par paveikto, par ievēroto, jāveic arī datu aizsardzības ietekmes izvērtējums un datu aizsardzības uh, uzraugs. Uh, arī varēs saņemt informāciju no iestādēm. Ir jāsniedz informācija arī par datu privātumu pārkāpumiem, līdzīgi kā GDPR gadījumā. Un arī jārunā par likumu ievērošanu. Es domāju, tas varbūt ir viens no uh, lielākajiem pārbaudījumiem daudziem. Uh, daudzām iestādēm, jo tas, eh, zināmā veidā, attiecas arī uz likumdošanas sistēmu. Ja mēs runājam par šo starptautisko dimans, dimensiju procedūra parasti nozīmē to, ka ir eh, sadarbība starp atbildīgajām iestādēm, datu eh, aizsardzības uzraugiem, bet eh, jāņem vērā, protams, katrs skatījums atsevišķi, kura struktūra ar kuru tad sadarbosies. Gribētu arī uzsvērt vairākas būtiskus jautājumus, ko esam apzinājuši tad, kad diskutējām ar dalību valstīm. Ja runājam par aptvērumu, to jau pieminēja Svambardu kungs. Direktīva attiecas uz tām iestādēm, kas ir atbildīgas uh, par um, šo vajāšanu vai izsakošanu. Mēs nerunājam par tām iestādēm, kam ir tikai šīs tiesības sargājušās funkcijas. Mēs runājam tieši par prokuratūrām. Uh, Vēl kāds būtisks elements ir tas, ka gan policijas direktīva, gan GDPR dalību valstīm piedāvā uh, saglabāt tās pašas datu aizsardzības aģentūras. Tas uh, patiešām ir ieguvums. Vairums dalību valstu ir. Uh, devušas priekšroku, lai būtu viena aģentūra, uz kuru attiektos gan GDP, GDPR, gan arī policijas direktīva. Tas varēs garantēt labāku saskaņotību, konsekvenci, arī um, abus likumdošanas aktus reāli ieviešot praksē. ja mēs runājam par uh, šiem visiem reģistriem, tur struktūra būs jāmaina, domājot arī par to, uh, kādi dati tajos tiek ievē, ievietoti, un pārējais periods būs līdz 2023. gadam un iespējams līdz 2026. ja nepieciešams. Dalību valstīm, protams, Eh, ne visām darbi eh, rīt uz priekšu vienādi ātri, eh, dažām būs vienkāršāk to visu iztenot, dažām būs nepieciešams vairāk laika. Jādomā arī par to, kurš uzraudzīs tiesas jo policijas direktīvā ir noteikts, ka aizsardzības uh, iestāde nav tiesas, bet gan kāda neatkarīga um, juridiskā iestāde, kas tad tā īsti būs. Protams, jārunā arī par ierobežojošām kompetencēm. Prokuroram ir jābūt tādam pašam neatkarīgum līmenim kā tiesnesim, bet, piemēram, visās dalībvalstīs tas nav sastopams. Uh, jo eh, nevienmēr prokurori ir eh, tādi pilnīgi neatkarīgi. Itālijā gan tas ir spēkā. Direktīvā uh, eh, šo datu aizsardzības um, aģentūru loma nav tik stingri atrunāta kā GDPR, bet tām tomēr ir gan uh, iespējas sniegt konsultācijas uh, citām struktūrām, gan arī iejaukties. Un dalībvalstis ir lēmušas, ka datu aizsardzības iestādēm būs tādas pašas kompetences gan policijas direktīvas, gan GDPR ietvaros, tātad datu aizsardzības struktūru kompetences tiks harmonizētas. jārunā arī par datu subjekta brīvu piekļuvi datu aizsardzības iestādēm un dalību valstīs. Līdz ar to tagad uh, ieviestā prakse būs jāgroza. Protams, ir iespējas uh, šādas uh, tiesības ierobežot, var ierobežot tiesības uz informāciju, uh, un tam līdzīgi saskaņā ar policijas direktīvu, bet katrā uh, judikatūrā tas ir jāinterpretē tādā ierobežošā veidā. Nu, nevar pilnīgi tādu ierobežojumu attiecībā uz visu uh, ieviest. Visu beidzot gribētu norādīt Kādas ir atšķirības starp policijas direktīvu un GDPR? Man šķiet, jau pietiekami daudz tika runāts par GDPR, ir seša, seši juridiskie pamati un attiecībā uz policijas direktīvu ir tikai viens. ir uh, godīgs, godīgs datu apstrādes princips jāievēro. Tas, protams, attiecas uz caurskatāmību. Datu uh, minimizācijas uh, priekšraksti policijas direktīvā atšķiras no GDPR, jo tiek ļoti bieži izmantots liels datu kopums, ne tikai uh, pats uh, tāds pirmais nepieciešamais minimums. Un tiesību iestādēm tas patiešām ir ļoti svarīgi ir arī jāpiemin, ka dati ir jāizdzēš saskaņā ar likumdošanu, vai arī ir regulāri jāpārbauda, vai joprojām ir pamatota datu saglabāšana datu bāzē. Tas attiec uz datu aizsardzības direktīvu. pašās beigās. Kas tad ir noticis pēc uh, divu gadu īstenošanas uh, perioda? Kā jau tika minēts, GDPR kontekstā bija apmēram 15 tikšanās ar dalību valstu iestādēm, lai sagatavotu datu aizsardzības pakotni, ietvarot arī GDPR un 29. panta darba grupas atzinumu par uh, likuma ieviešanas direktīvu mēs vērtējam ļoti augstu, jo uh, tur ir noteikts arī uh, datums, cik ilgi var uzglabāt datus, tiek runāts arī par reģistrēšanu, par datu aizsardzības iestāžu darbu. Tas patiešām ir ārkārtīgi vērtīgs atzinums, ko varēs savā ikdienas darbā izmantot atbildīgās iestādes. Kas notiek šodien? pusē eh, dalību valstu jau ir instrumenti, lai varētu pielietot GDPR un transponētu direktīvu. Tikai trīs dalībvalsts - Vācija, Slovākija un Lietuva - ir informējušas par to. Ja mēs tādos lielos vilcienos mēģinām veikt apkopojumu, tad septiņas dalību valstis vairāk vai mazāk ir izpildījuši savu darbu savlaicīgi, vēl kādas septiņas nedaudz kavējas, tās varbūt visu būs izdarījušas jūnijā vai vēl vēlāk, un ir arī apmēram puse dalību valstu, par kurām situācija nav īsti skaidra, jo vēl parlamentiem ir jāapspriežas, ir um, arī citās dalību valstīs, protams, vēlēšanas ieviešušas savus korekcijas kalendārā, tādēļ ir bijusi kavēšanās. Tāda ir pašreizējā situācija, un tā kā dalību valstu parlamentu deputāti, kas eh, šeit sēž, arī vēlas pātrināt nepieciešamās likumdošanas eh, pieņemšanu, lai varētu arī spēkā stāties šī ieviešanas direktīva. Mēs eh, cerams arī rezultātu pasniegs, sasniegsim ātri un liels paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Maijai Smolčukai uz desmit minūtēm no Berlīnas datu aizsardzības uh, un informācijas brīvības biroja. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par to, ka šodien varu uh, uzstāties jūsu priekšā, ņemot vērā likumdošanas aktivitātes uh, dalību valstu līmenī. Uzskat ir izšķirīgi svarīgi, ka patiešām Eiropas līmenī tā precīzi tiek runāts par visām šīm īstenošanas aktivitātēm dalību valstī valstīs. Ja mēs runājam par harmonizāciju, par Eiropas datu aizsardzības uh, tiesību harmonizāciju, lai nebūtu pārāk liela dažādu atkāpju izmantošana, ir uh, svarīgi. Es pārstāvu Berlīnes uh, pavalsti. Es varu tā tad runāt tikai par to, kas notiek uh, Berlīnē, bet domāju, ka situācija Vācijā ir visai viendabīga. Direktīva līdz šim vēl nav ieviesta, un Berlīnes likumdevējs lēma, ka direktīva tiks īstenota kopā tā, kā to pieprasa GDPR eh, normas. Un jauna Berlīnas datu aizsardzības eh, likuma pieņemšana. tiks uh, pātrināta un šķi, cerams, ka mēs darbu pabeigsim līdz jūnija mēnesim. Mums ir uh, jārunā par uh, visām normām, kas attiecas uz šo direktīvu. Ja mēs runājam par, eh, piemēram, tiesām un juridiskajām iestādēm, tas viss ir jāatrunā īpašos likumos, mums tas nekādas pretenzijas nerada, bet problemātiski ir tas, ka eh, neskatoties uz vairākām mūsu eh, iestādes prasībām, mēs nesaņēmām informāciju par to, kas attiecas, piemēram, uz Berlīnas policijas likumu vai datiem, eh, kas eh, ir uzglabāti attiecībā uz ieslodzības eh, institūcijās esošiem. Mēs tādā veidā nevarējām pilnībā iepazīties ar mums nepieciešajiem inform informāciju, kas ir vajadzīga likuma īstenošanai. Kad mēs šo informāciju saņemsim, vēl nevaram prognozēt. Pagājušā gada trešdienā, pagājušās trešdienā es uh, iepazinos ar Berlīnas datu aizsardzības uh, likuma uzmetumu. Uh, tajā pašā dienā notika arī um, attiecīga uzklausīšana Berlīnas uh, federālajā parlamentā, un Ņemot vērā to, ka mēs šo informāciju saņēmām tikai nesen, mēs nevarējām ar to iepazīties ļoti precīzi, bet, nu, dažas lietas jau šķiet problemātiskas. Saskaņā ar direktīvas 47. pāntu mums, kā uzraudzības iestādēji, ir arī jāsniedz. Uh, konsultācijas, ja mēs redzam datu aizsardzības likuma pārkāpšanu un, ja, piemēram, policija vai arī tiesības sargājušās iestādes ir pārkāpuši datu aizsardzības normas, bet Berlīnas datu aizsardzības eh, likumā šādas normas nav paredzētas. Uh, Mēs bieži vien esam redzējuši, ka vienkārši tiek konstatēti trūkumi un tukšās vietas esošajā likumdošanā, bet nekas netiek darīts, lai to uh, uzlabotu. Mums ir jādomā par to, kā novērst šos trūkumus datu aizsardzībā. Mums ir uh, jāparūpējas, uh, lai uh, tiesību sargājošās iestādes uh, ievērotu mūsu padomus un tos arī īstenotu. Mēs arī pieprasījām a, konkrētu informāciju par šo likumu un mums a, atbildēja, kādas ir mūsu kompetences saskaņā ar 47. panta a, šo tieslietu un iekšlietu direktīvu. Šo priekšlikumu arī neņēma vērā, pat ļaunāk tika ievēroti veci likumi, vecas normas, un neviens vispār nepie, nepieprasa to, lai tiktu ievēroti Eiropas likumdevēja noteikumi. Ja šī direktīva netiks īstenota, tas, eh, diemžēl, varētu beigties fatāli manās acīs. Ja mēs runājam par uzraudzību un uh, datu, ievēr, datu aizsardzības normu ievērošanu. Tas uh, nav viegli veicams, jo arī iestādes savu darbu neveic pietiekami labi. Nepietiekamās normas mums šķiet vēl neizprotamākas, jo ir jāievēro arī saistoši pasākumu, un īstenībā to ir iespējams, to ievērošanu ir iespējams pārbaudīt saskaņā ar likumiem. Uh, Nav runāts arī par īstenošanas noteikumiem, un pat ja Berlīnē likumdevējs pieprasīs vairāk kompetenču, eh, balstoties uz dažādām prasībām, eh, JI, jeb šo tieslietu un iekšlietu direktīvu nevarēs saistoši īstenot, jo pietrūkst eh, tādu pietiekami labu eh, sankciju, ar kur palīdzību to ir iespējams eh, realizēt. Abos gadījumos mums ir jārunā par uh, normu ieviešanas grūtībām, ko mēs jau esam uh, veltīgi kritizējuši. Saskaņā ar uh, Tieslietu un iekšlietu direktīvas 57. pantu nacionāliem likumdevējiem pašiem ir jānosaka, kādas sankcijas ir jāievieš pārkāpumu gadījumā. Bet tas arī viss ir ticis īstenots nepietiekamos apmēros. Uh, Tagad mēs pieprasījām, lai tiktu ieviestas normas par soda naudām, jo, ja ir tādi mazāki pārkāpumi, mēs uzskatām, ka soda naudas varētu būt proporcionālāka un arī efektīvāka sankcija. Šī uh, ierosme tika gan uzklausīta, bet uh, pagaidām nav paredzētas sankcijas par datu aizsardzības pārkāpumiem uh, atbildīgajās. Uh, iestādēs. Tas attiecas uz, uh, tas uh, ir spēkā gan Berlīnē, gan arī citās pavalstīs. Bija arī tāds ļoti apšaubāms uh, regulējums attiecībā uz datu aizsardzības ietekmes izvērtējumu. Ja notiek eh, šāds ietekmes izvērtējums, tad neskatoties uz visiem ieviestajiem pasākumiem, diemžēl datu subjekti var sastapties ar risku, ka viņi nezinās, kas notiek ar viņu datiem, kā tie tiek apstrādāti. Likumā ir eh, runāts arī par datu izmantošanu ārkārtas gadījumos, eh, kad ir iespējamas mm, atkāpes. Protams, eh, tas viss ir ļoti plaši interpretējams, un eh, mēs esam jau par to pauduši savas bažas. Neskatoties uz mūsu paustajām bažām, ir iespējams veikt tādu kaitniecisku datu mm, apstrādi, uh, ja arī uh, uzraudzības iestāde ir veikusi savu revīziju pirms tam. Šāda veida likumdošana nav saskaņā ar uh, tieslietu un iekšlietu direktīvu. Berlīnas likumdevējs attiecībā uz caurskatāmību un tieslietu un iekšlietu direktīvas īstenošanu ir teicis, eh, ka nav iespējams izmantot visus noteiktos um, ierobežojumus, un bieži vien ierobežojumi tika arī pārkāpti. Arī uh, datu subjektu tiesības nevienmēr ir ņemtas vērā. Uh, Un uh, data subjekti nevar uh, pietiekami bieži saņemt nepieciešamo informāciju, kā arī nevar pārbaudīt to, kas ir noticis ar viņu datiem. Jāsaka, ka tās ir ļoti svarīgas uh, attiecīgo personu tiesības, un, diemžēl, tās netiek ievērotas. Vēl kāds aspekts, ko gribēju uh, pieminēt un kas rada bažas daudziem uh, datu aizsardzības uzraugiem ne tikai Vācijā, bet arī citviet. GDPR uh, rada ļoti daudz sažģītus jautājumus, uh, ir arī uh, jā. Ja jāapspriežas ar uzņēmumiem, ar datu aizsardzības iestādēm, jo nevienmēr kompetences ir noteikts pietiekami precīzi. Mums ir jāņem vērā arī uh, mūsu konstitūcija un nevienmēr, protams, arī uzraudzības iestādēm uh, ir pietiekami daudz resursu, gan humāno, gan arī finansiālo, lai savus uzdevumus veiktu pietiekami efektīvi. Tās uh, ir. Uh, Tā ir liela problēma daudzām uzraudzības iestādēm, viņām vienkārši akūti pietrūkst resursu. Un nebūs arī vienkārši ieviest visas šīs jaunās prasības saskaņā ar GDPR. Ja mēs runājam par Berlīni, varu uh, pateikt, ka uh, pie mums uh, strādā ļoti motivēti, uh, enerģiski darbinieki, kas vēlas uh, eh, pilnā sparā ieviest šo jauno datu aizsardzības likumdošanu. Mēs saprotam, ka mūs gaida tāds saspringts darba cēliens, bet nu, mēs tomēr to gaidām ar nepacietību arī turpmāko sadarbību ar mūsu kolēģiem Eiropā. Protams, jāpiemina, ka šo visu īstenošanu un pielāgošanu ir gandrīz neiespējami veikt ar tik ierobežotu resursu daudzumu. Ja mēs nevarēsim objektīvi e, īstenot savus pienākumus, tad, protams, arī motivācija ļoti ātri var noplakt. Tas patiešām būtu traģiski, jo mums visiem ir e, jābūt ieinteresētiem uzlabot e, datu aizsardzību Eiropas līmenī un parūpēties, lai attiecīgie likumi tiktu īstenot pēc iespējas efektīvāk, tikai tā garantējot datu aizsardzību mūsu digitalizētajā nākotnē. Tādēļ es būtu patiešām ļoti pateicīga, ja arī Eiropa neatslābinātu savu tvērienu un kritiski novērotu visu transponēšanas procesu. Paldies! Thank you very much indeed, and we go straight now to the... Lielas paldies! Un eh, tagad eh, tūlīt būs eh, jautājumi un arī komentāri no Nacionālo parlamentu deputātu puses. Pirmā būs eh, Grieķijas pārstāve. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση επισήμανση. Es vēlētos uzdot jautājumu Svanberga kungam. Viņš pieminēja kādu ļoti sensitīvu jautājumu un uh, te bija runa par pareizo līdzsveru starp datu aizsardzību un drošību. Protams, policijai ir jāspēj veikt savus pienākumus apkarojot uh, noziedzību gan valsts iekšienē, gan arī ārpus tās. Tātad, regulā jau ir iekļauti nosacījumi attiecībā uz uh, minimālu iejaukšanos. Protams, ka visiem pasākumiem ir jābūt proporcionāliem. Gribētu zināt, vai jums ir kādi praktiski piemēri, ar kuriem jūs varētu dalīties. Paldies, tagad eh, Slovenijas pārstāvis. Labdien visiem! Lielas paldies arī, ka atvēlējāt man uzstāšanās laiku. Protams, mēs varam runāt par personas datiem un par um, cilvēktiesībām no vienas puses un no otras puses. Ir uh, runa arī par uh, policijas taktiku un uh, tehnoloģiju izmantošanu. Un šeit mēs vienmēr saskaramies ar tādu mm, ļoti dziļu neusticēšanos policijai. Dažās no mūsu valstīm pieredze ir bijusi visnotaļ negatīva, un tagad tas viss eh, parādās atkal. Nākamais punkts - kibernozieguma atklāšana. Šādiem noziegumiem nav robežu. Neskatoties uz to, cik daudz Eiropas Savienībā mēģina uzlabot eh, situāciju, pieņemot eh, regulas, krimināla grupējumi vienmēr ir soli priekšā. Tie vienmēr eh, atrod kādu miera salu, kur tie var mierīgi veikt noziedzīgas darbības. Nākamais, ko iespējams arī būtu vērts pieminēt un par ko jau tika runāts, ir jautājums par tiesība aizsardzības iestāžu uh, kvalifikācijām, um, darbinieku zināšanu līmeni, aprīkojumu kvalitāti un um, personāla skaitu. Protams, ka visi šie jautājumi ir ļoti būtiski, domājot par policijas direktīvas īstenošanu. Pievēršoties uh, kibernozīdzībai. Daļa no tās ir uh, personas datu nozakšana. Uh, Tas eh, tiek darīts arī, piemēram, noziekumos, kur tiek eh, izmantotas maksājuma kartes. Tas pats notiek arī iejaucoties cilvēku privātajā dzīvē. Mēs varam, protams, šeit pieņemt ļoti daudz dažādu noteikumu, taču ir ārkārtīgi grūti atrast šo līdzsvaru starp eh, privātumu un interesēm. Mēs visi zinām, ka informācija pašlaik jau ir kļuvusi par preci Un tas nozīmē, ka kaut kādā veidā tai tiek piešķirta vērtība, un šī vērtība ir vai nu parastās valūtas vērtība vai kriptovalūtas vērtība. Domājot par datu aizsardzību, tiesību aizsardzību un krimināliem sodiem, ir Mm, jāpadomā arī par uzraudzību, kādai ir jābūt gan pār policijas, gan arī tiesu iestādēm. Nākamais solis būs šo datu uzglabāšana. Un šeit atkal ir jāuzdod jautājums, kurš būs par to atbildīgs, cik ilgi šie dati būtu jāglabā, kas šos datus iznīcinās un kurš to visu kontrolēs. Dažas valstis, kā jau mēs eh, dzirdējām, mēģina rast eh, pašas savus risinājumus, bet es uzskatu, ka pamati ietveru vajadzētu tomēr nodrošināt Eiropas komisijai. Šo pamatu savukārt dalībvalstis varētu papildināt. Tagad, eh, kad katra dalībvalsts mēģina to visu atrisināt ar eh, savu aģentūru, uh, Tas eh, nozīmēs, ka dažas dalībvalstis vienkārši saskarsies ar eh, uzbrukumiem. Šādus uzbrukumus mēs jau esam pieredzējuši. Dati jau tiek zakti no uzņēmumiem, un dalībvalstis sāks saprast, cik svarīgs ir šis jautājums. Nu, tas arī viss no manas puses mēs eh, neorganizēsim divas jautājumu kārtas, uzklausīsim visus jautājumus un pēc tam dosim vārdu pāneļrunātājiem. Ja vēl kāds vēlas izteikties, dariet to man zināmu. Bonīkungs no Eiropas parlamenta, labi, vai vēl kāds? Nē, redzu, ka vēl kāds ir pacēlis roku. Un pēc tam vēl Lopes Agilārkungs, labi. Tas būtu viss? Nu, tad varbūt mēģiniet šos jautājumus uzdot īsi. Tas būtu viss. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Otrās jautājuma kārtas nebūs, tikai šī kārta. bet eh, lūdzu neizplūstiet garumā savos jautājumos. Bonīkungs tagad no Eiropas parlamenta. Paldies, es izteikšos poliski. E, po pierwsze, bardzo dziękuję e, za zorganizowanie. Vispirms liels paldies par to, ka ir norganizēta šīs dienas sanāksme. Es e, jau daudzus mēnešus aicināju organizēt šādu tikšanos, lai mēs varētu apspriesties par GDVR regulas īstenošanu. Šodien mēs redzam, ka mums priekšā ir daudz problēmu, bet arī daudz iespēju. Tāpat arī ir redzams, ka mēs esam gatavi veidot uzticēšanos digitālajā pasaulē. Uzticēšanās ir ļoti nozīmīga tālākai attīstībai. Šeit jāpiemina trīs lietas. Pirmkārtām, dažu dalību valstu institucionālie trūkumi, gatavojoties interpretēt jaunos noteikumus. Un tāpat arī nacionālo iestāžu spēks, te es domāju, institūcijas, kurām ir jāinterpretē šie noteikumi un jāsniedz atbalsts iedzīvotājiem uzņēmumiem eh, regulas piemērošanā. Daudzi runātāji jau norādīja, ka nevienā no dalībvalstīm šīs iestādes nav simtprocentīgi gatavas, un tas ir pats svarīgākais, ko šodien esam uzzinājuši. Nākamais, un to arī uzsvēra vairākie runātāji šajā sadaļā Daudzas problēmas, kas saistās ar regulas un uh, direktīvas um, piedāvāto, īstenībā nav zināmas nedz uzņēmumiem, nedz iedzīvotājiem. Tāpat arī iedzīvotāji nav informēti, kāds uh, līdzsvars tiek nodrošināts starp uh, viņu personas datu aizsardzību, tātad pamatiesību nodrošināšanu un uh, uh, to, kā iestādes varēs veikt savas pamatfunkcijas. Tāpat arī um, šī laba iespēja pārskatīt, kāda ir situācija dalība valstīs, kā var piekļūt personas datiem, vai to var darīt bez jebkādiem ierobežojumiem, vai arī te tiek piemēroti noteikumi. Regulā mēs esam norādījuši, ka mēs uh, gribam sarakstu ar uh, noziedzīgiem nodarījumiem, tāpat arī mums ir vajadzīgs tiesas spriedums, pirms tiek pieņemts lēmums. Citās valstīs eh, savukārt tiesa tiek informēta tikai pēc fakta, pēc tam, kad piekļuve informācija jau ir sniegta. Dažos, eh, dažās valstīs eh, nav tādu smagu noziedzīgu nodarījumu, visi noziedzīgi nodarījumi tiek uzskatīti par smagiem. Mēs mēģinam likt uzsvaru šo galveno regulu, bet domājot par pilsoņu tiesībām, mums vajadzētu izskaidrot visus šos atsevišķos elementus, jo īpaši, ja runa par policijas darbību. Mums ir jāzina, kādas ir mūsu tiesības, un tiesība aizsardzības iestādēm vajadzētu zināt, kādi noteikumi tām ir jāpiemēro. Tagad Lietuvas pārstāvis Sabatauskas kungs. Es gribētu aicināt jūs neizplūst un uzdot jautājumu, ko dolīgi. E, Labadiena, ačiū gerimas pirminkė, kad sutik. Paldies, priekšādētāji. Paldies, ka atvēlējāt man vārdu. Um, Nacionālo parlamentu pārstāvji šodien ir uzsvēruši vairākus aspektus gan direktīvā, gan regulā. Abi šie tiesību akti ietver noteikumus un nosacījumus datu apstrādēji. Tomēr šeit esam saskārušies ar dilēmu. Tātad te ir runa par tiesībai sardzības iestādēm un to darbību un šiem ļaundariem, kas eh, var būt noziedznieki vai arī kādi citi, kas vēlas kaitēt uh, um, personas datu aizsardzībai. Ir noteikti dažādi nosacījumi, kā uh, datiem var piekļūt uh, kriminālas izlūkošanas, kriminālas izmeklēšanas gadījumā vai arī uh, novēršanas nolūkos. Ir arī dalībvalstu noteikumi, kuros ir uh, Eh, paredzēts, kā tiek apkopoti dati konkrētajā valstī. Dažkārt datus nevar izmantot, lai atrastu šos ļaundarus. Tāpēc lūk kāds jautājums - cik ilgi šos datus drīkst glabāt? Un vēl viens aspekts, ko es gribētu pieminēt - teroristu noziegumi. Informācijas tehnoloģijas mums pavēra daudz jaunu iespēju. Mēs varam iegūt ļoti precīzu informāciju par noziegumiem, kas tiek plānoti, kā arī par mm, fiziskām personām, kas ir iesaistītas šajos noziegumos. Šādu informāciju var iegūt gandrīz nekavējoties mūsdienās. Vai jūs nedomājat, ka radīsies līdzsvera problēmas. Tātad šeit ir runa par informāciju, kas ir jāuzglabā, un uh, informāciju, kas ir uzreiz jāiznīcina. Piemēram, iespējams, ka ir kādi dati, kas ir ļoti būtiski um, noziedznieka identificēšanai, taču šie dati jau ir iznīcināti, tāpēc, ka šīs eh, personas izdarītais noziegums eh, ir noticis ļoti sen. Tagad eh, pārstāvis no Vācijas Kūlerkungs. Sirsnīgs paldies! Paldies arī par ļoti bagātīgo informāciju. Iepriekšējiem runātājiem vajadzētu izslēgt mikrofonu. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Paldies arī par diskusiju dalībniekiem, par sniegto informāciju. Es domāju, ka mums visiem tagad ir kļuvis skaidrs, ka ir ārkārtīgi daudz dažādas informācijas, kas saistās ar regulas un direktīvas īstenošanu. Runājot ar pilsoņiem, esmu konstatējis, ka arī datu aizsardzības iestādēm vajadzētu plānojat savu tālāko darbību. Es eh, gribētu saprast, eh, kādās, eh, kādos apmēros datu aizsardzības iestādes darbojas dalībvalstīs, vai tiek nodrošināta arī ārēja komunikācija. Problēma ir tāda, ka mm, tie, kuriem augsta aizsardzības, datu aizsardzības līmenis nav augsts un kuri uzskata, ka šāda augsta aizsardzība um, nav vajadzīga, tad uh, tie iespējams domā, ka mm, datu aizsardzības iestādes maz neko nedara. Un šķiet, ka uh, tiek uzbrukts tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un uh, tādām organizācijām, kur šis augstais līmenis nemaz nebūtu vajadzīgs. Mums vajadzētu saprast, kādas vadlīnijas šeit tiek piemērotas, tāpat arī vai tiek nodrošināta ar ārēja komunikācija par šīm vadlīnijām, tāpat vai datu aizsardzības iestādes savstarpēji sazinās. Mums būtu jāuzklaisa arī sabiedrības viedoklis un vajadzētu nodrošināt, lai sabiedrību interesē datu aizsardzība. Paldies tagad eh, Lopes Agilārs. Paldies priekšādātā, izteikšos pavisam īsi. Es pieteicos runāt jau iepriekšējos paneļos, un es gribētu uzdot jautājumu. To es tieslietu ģenerāldirektorāta pārstāvim. Es gribētu zināt, cik dalībvalstis ir gatavas tūlīt nekavējoties eh, piemērot direktīvu. To sauc par policijas direktīvu, bet pilnīgi noteikti tā nav policijas direktīva, tā ir tiesība aizsardzības iestāžu direktīva. Šeit ir ietverta ne tikai tiesiskā sadarbība, bet arī um, prokuratūras un te ir runa par uh, privātuma un pamatiesību aizsardzību. Ne tikai iekšējā likumdošanā, bet arī ārējā sadarbībā. Uh, esam pieredzējuši, ka pēdējo gadu gaitā um, vēlme sadarboties starp um, tieslietu iestādēm un prokuratūrām dalību valstīs ir uh, sarakusi, un tas uh, nozīmē, ka tieslietu un drošības tāpā pati par sevi kļūst arvien vājāka. Es gribētu dzirdēt uh, tieslietu ģenerāla direktorāta pārstāvja uh, viedokli. Es gribētu zināt, vai šī policijas direktīva tiek īstenota. Gal galā tai ir jābūt spēkā jau kopš 6. maija. Vispārējā datu aizsardzības regula stāsies spēkā tikai 25. maijā. Šķiet, ka šis nosaukums policijas direktīva ir tāds saīsinājums, kuru varbūt nevajadzētu lietot. Patiešām šeit ir runa par uh, ties, tiesu sistēmas iestādēm. Uh, Cilvēki vienkārši sāka saukt šo direktīvu par policijas direktīvu, un tāda visus tas arī sāka uztraukt, vai cilvēki pat sāka priecāties, un viss bija atkarīgs no politiskās grupas. Un bija arī ministri, kuriem tas nepatika. Es atvainoju šeit Nacionālā pārs parlamenta pārstāvjiem, bet uh, jebkurā gadījumā tika uzskatīts, ka policiju neviens nedrīkst aiztikt. Uh, Nu, jebkurā gadījumā mēs esam sākuši saukt šo direktīvu par policijas direktīvu tikai īsuma labad. Tagad Stīvensas kundze, un pēc tam uzklausīsim atbildes no paneļa. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Gadāmie kolēģi. Esmu līdzreferente uh, Koter komitejā, un es, protams, saprotu, ka uh, terorisms un naudas atmaskāšana ir globāli fenomeni, kurus vajag risināt globālā līmenī. Finanšu noziegumi neapstājas pie dalībvalstu robežām. Dažās valstīs ir um, sankciju saraksti, citās ir paaugstināta riska saraksti. Tieši tāpēc arī privātais sektors šeit spēlē savu lomu, mēģinot samazināt slogu. GDPR regula nedrīkstētu uh, Uh, pasliktināt uh, privātā sektora ieguldījumu, taču pilnīgi nevēloties tas varētu tikt darīts. Šeit es domāju īpaši par sensitīvu personas datu apstrādi. Ko jūs par to domājat? Vai šis panelis uzskata, ka pastāv kaut kādas nesaskaņas starp uh, GDPR 23. panta piemērošanu, kur ir runa par publiskajām interesēm, Un, manuprāt, šeit ir vajadzīgi plašāki skaidrojumi, lai nodrošinātu labāku uh, Um, naudas atmazgāšanas um, novēršanas režīmu Eiropā. Šķiet, ka visi jautājumi ir uzdoti, nu tad mēs varam atgriezties pie paneļrunātājiem. Pirmais būs Svanberga kungs. Mange takker, formand. Jeg vil bare adressere det spørgsmål, der kom fra det, fra det Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu tikai atbildēt uz Grieķijas deputātu jautājumu attiecībā uz to, kādu pieredzi mums ir bijusi ar uh, lielo datu vākšanu. Gribētu pavisam skaidri uzsvērt, uh, ka ir um, vesela virkne izaicinājumu šajā jomā. IT sistēmas bieži vien ir vecas, un tad, kad tiek apstrādāti liela apjoma dati, uh, Tur vajadzētu uh, plašāk atbilst, jo īpaši šo žurnālu failu, jeb reģistru glabāšana um, prasa daudz resursus. Un tad ir jāveido jaunas sistēmas bieži vien. Un um, papildu elements uh, šeit ir arī nauda. Uh, vai mēs esam pien, saņēmuši pienācīgus resursus, lai izveidot tādas sistēmas, kas būtu nepieciešamas, lai tiktu galā ar lielu apjoma datiem. Tas ir tāds eh, ļoti reāls eh, izaicinājums, bet es to redzu arī kā tādu um, dabīgu procesa daļu, uh, jā, um, iestādēm ir iespēja izmantot lielos datus, bet mums eh, ir jārīkojas atbildīgi un jābūt spējīgiem parādīt, kā mēs esam strādājuši ar šiem datiem. Es ceru, ka tā bija tā atbilde, ko jūs gaidījāt. Paldies, un tagad eh, Mikola kungs, lūdzu. Paldies. Eh, liels paldies par šo jautājumu, par visiem jautājumiem, to nav maz. Sagrupēšu tos. Bija vairāk jautājumi par Tātad eh, sākot ar Smolčiks kundzes jautājumu par resursiem, datu aizsardzības iestādēm un patiešām eh, te ir dublēšanās gan DDPR, gan eh, direktīva ir jāievieš un dalība valstis datu aizsardzības iestādēm ir jāsniedz pienācīgi resursi, gan finanšu, gan citi materiālajie resursi, un tas ir arī viens no aspektiem, ko komisija uzsvēra savā janvāra paziņojumā, aicinot dalībvalstīm piešķirt pienācīgus resursus datu aizsardzības iestādēm. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs pavisam nesen arī vēlreiz izvērtējām un vēlreiz apliecinājām savā mm, ieguldījumā, savā paziņojumā līderu samitā, kur mēs teicām, ka GDPR, vispārējā datu aizsardzības regula, ir ļoti svarīgs likumdošanas akts, un aizsardzības iestādēm būtu jābūt pienācīgiem resursiem. Un, kā jau es pirmīt minēju, viņiem ir vajadzīgas efektīvas pilnvaras. Tad, kad dal dalībvalstis transponē direktīvu, tām ir jāspēj nodrošināt to, tām ir jānodrošina to, ka datu, iestādes, datu aizsardzības iestādēm ir sniegts pienācīgs pilnvaras. Tiesības sargājošo iestāžu direktīvu ir tāda vispārīgāka nekā GDPR, jo GDPR ļoti skaidri nosaka uzdevumus un pilnvars, un tā ir regula, kas ir tieši piemērojama, un GDPR um, gadījumā. Um, Data aizsardzības iestādēm ir plašas pilnvars, var uh, uzlikt arī sodus, piemēram, bet uh, direktīvai uh, ir jābūt uh, efektīvai, un tāpēc tā ir pienācīgi jātransponē nacionālajā likumdošanā. Uh, Runājot par resursiem, un uh, vērts ir atzīmēt arī, ka uh, pat, ja tas ir nacionālo iestāžu un likumdevēju ziņā, nodrošināt to, ka datu aizsardzības iestādēm ir pienācīgi daudz resursu, mēs cenšamies uh, šeit um, piedāvāt arī grantus, uh, datu aizsardzības iestādēm, lai uh, tās varētu palīdzēt pilsoņiem un jo īpašiem VU. Tagad uh, ir noslēgusies izsole, tātad uh, pieteikumu uh, pro, mm, iesniegšana un uh, bija jautājums arī par to, kā interpretēt virkni noteikumu. Uh, runājot par GDPR un uh, tiesību sargājošo iestāžu direktīvu. Un šeit es gribētu atzīmēt 29. pānta darba grupas paveikto darbu, kas apkopo visas datu aizsardzības iestādes, tā kļūs par Eiropas datu aizsardzības uh, komiteju. Uh, tur um, ir um, arī attiecībos GDPR un um, šo policijas direktīvu dažādi, dažāds darbs veikts. Un tad eh, saikne ar jautājumu, kuru uzdeva kāds par to, cik ilgi šie dati būtu jāglabā eh, saskaņā ar tiesības sargājušo iestāžu direktīvu. Un, ja jūs paraugāties uz 29. Eh, pānta darba grupas atzinumu, kas tika sniegts, tur nav skaidri pateikts, cik gadus, jo tas ir atkarīgs no datu um, veida. Uh, bet uh, šajā te atzinumā ir virkne ļoti noderīgu principu, piemēram, nepieciešamības princips ir jāsaglabā šie dati tikai tad, ja tam ir kaut kāds nolūks, kaut kāds mērķis, un ir jānošķir arī, un tas ir arī tiesības sargājuši iestāžu direktīvā, jānošķir uh, aizdomās turamā vai liecinieka dati, tad ir dažādi, eh, dažādi kategorija dati, un tad arī jāpiemēro uzglabāšanas ilgums datu veidam. Tātad šajā atzinumā, ko data aizsardzības iestādes ir sagatavojušas, jau ir vesela virkne atbilžu. Bija jautājums eh, arī par to, par šo te paziņojumu, bet tas bija vairāk par eh, GDPR nekā par policijas direktīvu. Un šeit es gribētu norādīt eh, uz eh, faktu lapām un vadlīnijām, ne, ne, ne vadlīnijām, šīm te brošūrām, faktu lapām, kuras mēs publicējam Eiropas komisijā. Tā skaitā 60 jautājumu un atbildes attiecībā uz GDPR galvenajiem elementiem. Tas ir pieejams visās valodās. Uh, Mums ir arī brošūras īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un arī pilsoņiem. Protams, ka nacionālajām iestādēm ir eh, jāveic šī te pilsoņu un citu iesaistīto pušu informēšana, bet arī Eiropas komisijā mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai piedāvātu dažādus elementus informācijai. Bija konkrēts jautājums par dalību valstu gatavību, kas attiec uz policijas direktīvu to es um, minēju ļoti īsi savā ievadrunā. Situācija, ja jūs ļoti pareizi sakāt, ka uh, transponēšanas uh, termiņš bija 6. mājas un uh, pusē gadījumu dalību valstis ir izvēlējušās vienu un to pašu instrumentu, lai transponētu uh, direktīvu un veiktu eh, sagatavošanās darbus GDPR. Tātad daudzās dalībvalstīs tas būs 25. mājas, ko mēs konstatējam šobrīd. Apmēram puse dalībvalstu vainu laicīgi vai ar dažu nedēļu nokavēšanos eh, izdarījušas būs savu uzdevumu, bet uh, vairāk kā pusi dalībvalsts tomēr uh, kavēsies vairāk kā dažas nedēļas, ja nepātrinās savu procesu. Tad, tad es vēlreiz aicinu Nacionālo parlamentu pārstāvi šajā zālē pātrināt šo procesu, jo, kā jau jūs sakāt, tas, ka visas dalībvalstis nav savu darbu izdarījušas laicīgi, tas nozīmē, ka visa šī aina datu aizsardzības jomā ir fragmentēta, sadrumstalot. Uh, ir svarīgi, lai mēs būtu visi vienā līmenī, lai datu aizsardzības iestādēm būtu pienācīgās pilnvaras, pienācīgi resursi, lai mēs varētu panākt tādu ieviešanu, ja ne no uh, dienas numur viens, tad vismaz no otrās vai trešās dienas. Paldies! Ja, dank für die... Jā, paldies par jautājumiem arī no manas puses. Um, galvenokārt bija runa par to, cik lielā mērā datorsardzības iestādes savā starpā sazinās un sazinās arī uz ārpusi, komunicē uh, uz ārpusi uh, to, kas ir saistīts ar GDPR uh, īstenošanu. Mēs ne tikai nacionālā uh, Um, tātad federālā uh, uh, valsts Vācija, uh, mums ir šis te izaicinājums, ka mums ir federālās un uh, um, un uh, val, da, um, pa, pavalstu um, datu aizsardzības iestādes, tur mums ir laba koordinācija, bet arī Eiropas līmenī ir ļoti cieša sadarbība, visu laiku tiek uh, apmainīta informācija, lai uh, pēc iespējas labāk nodrošinātu to, ka sankciju līdzekļi, ko GDPR un arī direktīva sniedz, lai tas pēc iespējas vienotāk tiktu uh, piemērots, citādāk nemaz nevar, jo uh, Citādi mēs nesasniegsim harmonizācijas mērķi, un tas uh, iestādēm ir skaidrs. Protams, tās ir neatkarīgas, uh, un tām tas patīk būt neatkarīgām, un tomēr. Otrs jautājums uh, par to, cik lielā mērā mēs par to stāstām sabiedrībai. Mēs to cenšamies darīt, mēs jau eh, ilgāku laiku cenšamies par to runāt. Protams, mēs nevaram visus sasniegt, mēs esam atkarīgi arī no arodapvienībām, eh, no eh, nozaru apvienībām vai tās pārņem šo informāciju un nodod to tālāk, bet mēs tiešām cenšamies uh, cīnīties pret šo te panikas celšanu, kas nedaudz uh, tiek īstenota. Mēs cenšamies uh, pretdarboties, norādot, ka te nav runa par to, ka 26. maijā uzreiz uh, būs sankcijas 20 miljonu apmērā. Tik līdz būs izdevība. Nē, tas viss ir atkarīgs no ļoti daudziem kritērijiem, no tā, cik smags ir pārkāpums, no tā, cik lielā mērā uzņēmumi vai uh, skartie ir uh, tātad uh, pielāgojušies uh, šai regulējuma direktīvai, ja tās ir, ja tie ir tādi nelieli pārkāpumi, tad, tad nebūs sankcijas. Vispirms būs brīdinājums, cerot, ka tādā veidā šo problēmu varēs atrisināt. Mēs uh, arī turpmāk mēģināsim ļoti intensīvi sniegt konsultācijas un tādējādi strādāt pie šiem jautājumiem, jo mūsuprāt nav nekādas jēgas uh, turpināt uh, radīt bailes, uh, iebiedēt visus. Mēs visu laiku cenšamies uh, pateikt, ka tas ir lieliski, ka tika pieņemta Eiropas līmenī šī datu aizsardzības direktīva un ka būtībā tas ir vienīgais veids, kā datu aizsardzību kā pilsoņu tiesības, kas ir ļoti nozīmīgas tiesības, kas ar lielām grūtībām tika izcīnītas, lai to arī tiešām izcīnītu un īstenot šajā globalizētajā pasaulē. Tāpēc mēs cenšamies eh, tā drīzāk pozitīvi pieeja šiem jautājumiem un runāt ar cilvēkiem. No otras puses eh, jautājumi arī parādīja to, ka eh, tā ir tāda balansēšana uz naža asmens iestādēm. Uh, kādi ir instrumenti, datu aizsardzības regulā, kā tos piemērot, um, harmonizācijas mērķis, kā to īstenot. Un ja šādi te draudi ar sodiem nebūtu, ja nebūtu šis uh, soda risks, tad uh, cilvēkam būtu, protams, ļoti cilvēcīga vēlme no tā visa izvairīties, pie, uh, paslinkot, neko nedarīt un nekas nemainītas. Līdz ar to šie te sodi, eh, kas draud, ir eh, nepieciešami, bet tos mēs, protams, uzreiz nepiemērosim pirmajā, pie pirmās izdevības un kad būs kāds sīks pārkāpums. Jautājums par eh, izvēli. Es jau iepriekš teicu, ka datu aizsardzības iestādes nav pienācīgi labi aprīkots, un līdz ar to mēs, protams, nevaram visus pārkāpumus, par kuriem dzirdam, nevaram vienādi vienlīdz intensīvi izmeklēt Mums uh, nācās uh, pašiem sev uh, radīt kritērijus, pēc kuriem vadāmies, lai izvēlētos, pie kurām lietām strādājam. Protams, vispirms būs obligātie pienākumi, kas izriet no GDPR un no direktīvas visā citādi. Uh, tās aktivitātes, kuras mēs īstenojam, saskaņā ar informāciju, ko mēs saņemam, no šīs informācijas tad arī parādās, kur ir lielākas grūtības nekā citos gadījumos, un tāpēc mēs veiksim tādu kā izvērtēšanu. Nu, jā. Vispirms būtiskākos, apjomīgākos uh, problēmu gadījumus centīsimies risināt. Tas gan nenozīmē, ka mēs uh, nestrādāsim arī citās jomās, jo visādi citādi netiks panākts vajadzīgais respekts īstenošanas procesā. Pirmie tika minēts tas, ka neusticēšanās policijai patiešām ir problēma, kas skar ne tikai policiju, bet arī administrāciju kopumā, publisko administrāciju kopumā. Es domāju, ka tam pretdarboties var tikai uh, cenšoties caurskatāmības noteikumus, arī tos, kas GDPR ir noteikti, ja mēs to visu uzsveram nopietni un cenšamies tiešām optimāli īstenot, jo tikai tad, ja tiek sniegta informācija par to, kas ar datiem notiek publiskajā telpā, tad var rasties pārliecība, ka dati netiek ļaunprātīgi izmantoti. Uh, Un tāpēc eh, man eh, nepatīk, ka informācijas eh, tiesības tiek ierobežotas, to nekā dekompensējot. Paldies! Lielas paldies! Mēs tovēmies mūsu sesijas noslēgumam, jo īpaši gribētu pateikties Nacionālo parlamentu deputātiem, gan tiem, kas strādāja šorīt rīta pusē, un arī tiem, kas tagad strādāja pēcpusdienā. Paldies, ka bijāt šeit klāt un devāt savu Um, ļoti vērtīgo ieguldījumu. Paldies arī mūsu viesiem, kas uzstājās, uh, un arī šodienas sanāksme būs pieejama ierakstā. Es domāju, ka tā ir pareizā reakcija uz, uh, pareizā atbildi uz to, cik augsts līmeņa likumdošana šī ir. Paldies arī Liba kolēģiem. Daudz ir aizgājuši, bet paldies visiem, kas piedalījās, un jo īpaši paldies Nacionālo parlamentu deputātiem. Un eh, tas būtu tikai piemēroti, ja viens no jums teiktu um, noslēgumu vārdus. Artemī Lēro Labartī, lūdzu, aicinu jūs eh, sniegt eh, noslēgumu runu. Lūdzu. Eh, muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties tieši jums un visai Lībe komitejai par šo labo iniciatīvu. Ir tik labi, ka ir sarīkota tikšanās, sanāksme, kurā varam apmainīties viedokļiem dalībvalstu parlamentu deputāti un jūs. 25. maijā sāksies jauns laikmets Eiropas datu aizsardzībā. Uh, tiks eh, aizvērta viena konkrēta nodaļa šajā grāmatā. Ir, protams, eh, jāceras, ka 2012. gadā Eiropas komisija izstrādāja savu iniciatīvas priekšlikumu direktīvai un regulai. 25. gada maija 25. maijā šogad beigsies tāds process, kas patiesībā ir ilgs 23 gadus. Kopš tika pieņemta datu aizsardzības um, direktīva 1995. gadā ir jau pagājuši 23 gadi. Iespējams, ka drīz jau mēs atkal atradīsim jaunus trūkumus, jaunus pārbaudījumus, radīsies atkal jaunas tehnoloģijas, un mēs varēsim konstatēt, ka arī harmonizācijas līmenis nav pietiekam augsts. Tas viss ir iespējams. Tāpat iespējams secināsim, ka starptautiskās datu pārneses normām ir jābūt vēl precīzākām un ir jābūt vēl augstākam harmonizācijas līmenim. Mēs nedrīkstam un nevaram aizmirst, ka pēdējā laikā ir bijuši daudzi notikumi, ko nevaram ignorēt, piemēram, arī konstitucionālās pārmaiņas Eiropas Savienībā. 2000. gadā pamattiesību hartā pirmo reizi arī tika pieminētas tiesības uz datu aizsardzību. Un uh, Lisabonas līgumā arī tās ir atrunātas līdzekus citām ES pamatvērtībām. un zināmā mērā tas viss ir novedis pie tā, ka 2012. gadā komisija izstrādāja direktīvas un priekšlikuma, direktīvas un regulas priekšlikumus. Tagad ir pieņemta direktīva pēc tik ilgstošām debatēm. Zināmā mērā bija arī tāda kā ķildošanās, rīvēšanās. Lopes Agilāra kungs kas kādreiz bija Lībe komitejas priekšsēdētājs, arī jau to pieminēja. Eiropas parlamenta vēsturē bija, ir bijis maz uh, priekšlikumu, par ko ir bijušas tik intensīvas debatas kā par šo datu aizsardzības pakotni. Tas ir patiešām tāds milzīgs lēciens uz priekšu. Mēs arī atzinām to, kādas ir uh, iepriekšējās likumdošanas vājās vietas. Tas, kas tiek pieminēts pamatiesību hartā, tiek uh, vēl vairāk izcelts. Mēs vēlamies izskaust eh, deficītus, trūkumus. Policijas uh, tieslietu direktīva arī ir noderīgs instruments, lai to darītu. Tas ir ārkārtīgi ambiciozs projekts. Mēs izveidojam tādu jaunu, proaktīvu, preventīvu stratēģiju, kam jābūt ļoti efektīvai, lai varētu aizsargāt privātos datus jau no pašas pirmās dienas. Tiek radīta arī jauna instance, kam noteikti būs ļoti liela ietekme uz turpmāko gaitu šajā jomā. Tiek ieviesta arī jauna sankciju sistēma kopienas līmenī Eiropas un uh, nacionālajām atbildīgajām iestādēm ir jātiek iesaistītām šajā darbā, Nedrīkstam aizmirst, ka mūsu rīcībā tagad ir arī efektīvi harmonizācijas mehānismi, lai varētu sadarboties arī uh, izmeklēšanas darbā. Tāpat ir jauns saskaņotības mehānisms, lai harmonizāciju Eiropas līmenī varētu pātrināt, ņemot vērā um, arī tehnisko attīstību. Regulā ir arī jaunas normas, piemēram, tādas kā mazgadīgo aizsardzība, caurskatāmība tiesības tikt informētam. Šodien tāpat dzirdējām, ka ir vēl daudz pamatu bažām. Un ne visas no šīm bažām varēs izkliedēt ar regulas palīdzību. Uh, Protams, dalība valstis ir arī noraizējušās, kā tam izdosies šī regulu un direktīvu pielāgot vajadzībām dalību valstu nacionālajā līmenī. ir valstis, kuru likumdošana paredz uh, izņēmums attiecībā uz regulu uh, daudzās, daudzējādā kontekstā. Mēs arī dzirdējam, ka pastāv vecuma ierobežojumi attiecībā uz piekrišanas došanu. Tāpat tiek paustas raizes par homogēnu un saskaņotu regulas interpretēšanu. Ir jārūpējas, lai regula tiktu īstenot pēc iespējas efektīvāk. tiek domāts arī par ekonomiskām sankcijām, ja visas normas netiek ievērotas. Tas attiec uz datu mm, apstrādi e, daudzās jomās. Medicīna, bioloģija, izpēte, to šodien dzirdējām. Par to visu ir noraizējušies gan Eiropas, gan dalībvalstu likumdevēji. Viņiem tagad ir jāmeklē pareizās atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Mums ir kopā jāmēģina pievārēt šie izaicinājumi, ejot talkā arī dalību valstu datu uzraudzības iestādēm. Pirms uh, regulas stāšanās spēkā mēs, protams, varam arī ļauties priekam, jo Eiropa ir patiešām paveikusi daudz. Tā var palikt uh, kā tāds uh, stabils pīlārs pamatiesība aizsardzības jomā, domājot arī par datu aizsardzību, par tiesībām uz privātumu. Šī līdera loma var, protams, arī pēc tam rezultēties uh, konkrētā darbībā. ASV koncerniem arī ir, būs jāievēro šie standarti. Tas viss arī um, radīs savu atbalstu citos kontinentos, uh, visur pasaulē. Īstenojot šos normas, mēs radīsim tādu kā precedentu, citiem vajadzēs pielāgoties, mēs varam pat runāt par regulas universalizāciju. Mēs nerunājam tikai par ES tiesību aktu, kas jāpielāgo dalību valstu likumiem. Mēs runājam par tādu universālu orientāciju un noteikti tādēļ mums ir pamats ļoti lepoties ar paveikto. Paldies, saka priekšsēdētājs. Kolēģi jau sāk doties pamazām prom. No parlamenta puses gribēju piebilst, ka šodien mēs spērām pirmo soli, lai modernizētu likumdošanu datu aizsardzības jomā. Mums, protams, vēl ir daudz darāmā, domājot arī par privātumu. Tādēļ mums, protams, ir jāturpina izkopt uh, šī sadarbība ar jums dalību valstu parlamentiem, lai strādātu pie tik nozīmīgas likumdošanas. Mēs šodien uzklausot jūsu viedokļus, varējām saprast, ka dalībvalsts nevarēs ievērot īstenošanas datumu. Mums ir jānovēro notiekošais ļoti uzmanīgi, un, ja nepieciešams, tad komisijai būs jāskatās, kā notiek pakotnes piemērošana kopumā. Uh, Šī sēde ir bijusi ļoti vērtīga, jūs arī uh, ilustrējāt savas bažas uh, šī priekšlikuma sakarā. Tas noteikti bija tāds ļoti ražīgs uh, darba cēliens. Mēs noteikti tiksimies atkal. Paldies uh, mūsu viesiem par uh, šiem izciliem domgraudiem. Paldies visiem, uh, kas uzstājās. Thank you.